So, dear colleagues, welcome back. Cienījamie kolēģi, sveicu jūs atpakaļ. Mums nu pat bija uzklausīšana kopā ar AFET par Eiropas Savienības un ASV attiecībām kopumā. Un tagad bez liekas kavēšanās ķersimies pie mūsu eh, devītā punkta darba kārtībā. Nē, astotā, saka priekšsēdētājs. Tirzniecības aspekti Eiropas Savienības un ASV attiecībās. Un tagad es uzstāšos kā referents. Esmu iesniedzis jums um, atzinumu projektu. Tas ir tāds ar divām pusēm. No vienas puses ASV ir mūsu lielākais tirdzniecības partneris, ja mēs paraugamies no eksporta viedokļa Eiropas Savienībai, bet arī kopumā tas ir otrais lielākais importētājs Eiropas Savienībā. Mums ir labs un stabils attiecības jau ilgāku laiku. ASV un Eiropas Savienība ir uh, bijuši cinējspēks uh, eh, Pasaules tirniecības organizācijas ietvaros Starp citu, mēs esam bijuši arī vieni no dibinātājiem Pasaules tirsniecības organizācijai. Un mums ir diezgan veiksmīgas ekonomiskās attiecības. Ļoti daudz sadarbības regulatīvajā jomā, daudzas vienošanās ir tikušas noslēgtas un pavisam nesen vienošanās par atzīšanu attiecībā uz medikamentu uh, ražošanu. Tātad mums ir diezgan daudz kopīga tirzniecības jomā. No nu, otras puses, mēs esam uh, Trumpa valdības laikā piedzīvojuši arī ievērojams uh, problēmas Ir zināms problēmas arī ar, ar mūsu darbību Pasaules tirdzniecības organizācijas ietvaros tieši ar tirdzniecības struktūru. Tas saistīts ar tērauda uh, tirzniecību, ar vairākiem partneriem PTO ietvaros. Nav tikusi arī dota zaļā gaisma um, tiesnešu iecelšanai. Tātad visa sistēma kā tāda šobrīd tiek apdraudēta. Un, protams, arī runājot par pāriem tirsniecības partneriem, e, izskatās, ka Trumpa administrācija e, vairs neievēro PTO noteikumus un tā vietā e, cenšas uzspiest savu varu. Tā tiek izmantota kā tirsniecības politika. Un šādā kontekstā, protams, ir nedaudz traucējoši ka ASV šobrīd galvenokārt koncentrējas uz tirzniecību ar precēm. Un, protams, ka mums ir atšķirīgas uh, muitas nodevas, bet uh, kopumā vidējā muitas nodeva ir vienāda mums Eiropas Savienībā ir tikai par 1% augstākas um, muitas nodevs nekā ASV. Bet, protams, ka attiecībā uz dažām precēm Eiropas Savienībā tie ir 10%, ASV 2,5%. Bet, nu, vispārējā situācija ir tāda, ka Piemēram, attiecībā uz uh, automašīnu tirzniecību uh, muitas nodevas ASV daudz augstāks, tās ir 25%, tas ir daudz vairāk nekā Eiropas Savienībā. Protams, ka mēs varam diskutēt par šiem jautājumiem, bet gal galā uh, atšķirības uh, tarifu jomā nav liels. Bet mums ir diezgan arī labas attiecības uh, uh, tieši uh, pakāpojumu tirsniecības jomā ASV arī saņem ļoti daudz naudas, ja pieņemam no uh, patentiem un licencēm. Bet šobrīd uh, administrācija, ASV administrācija īpaši uzmanību pievērš tieši preču tirsniecībai. Katrā ziņā gal galā mums ir jācenšas rast veidu, kā nodibināt uh, sadarbību ar ASV. Tas nozīmē, ka ir jārunā ar iesaistītajām pusēm ASV. Mums ir jāizveido kopīga tirzniecības darba kārtība mūsu divpusējai tirzniecības bilancei, lai nostabilizētu pasaules tirzniecības sistēmu. Un, protams, kā PTO ir nepieciešams reformas. Un, protams, varētu diskutēt ar ASV par to, kādas reformas tik tiešām būtu nepieciešams īstenot vispirms. Un, protams, mēs varētu uh, diskutēt arī par dažādiem divpusējiem tirsniecības jautājumiem, runāt par uh, mūsu attieksmi pret trešajām valstīm, piemēram, īpašumtiesību jomā, vai arī um, par šo jau minēto tērauda tirzniecību. Tātad ir neatrisināti jautājumi, un man nostāja pavisam skaidri, mēs vēlamies partnerību. Un mēs nevēlamies vest sarunas eh, zem spiedienu. ir pilnīgi skaidrs, ka eh, pašreizējie tarifi attiecībā uz tēraudu un alumīniju nav pieņemami un mēs nevaram piekrist tam. Tātad, kā jau teicu, tam visam ir divas puses un mums ir jāpraugās arī uz šo problemātisko pusi. Liels paldies jums par uzmanību un tagad došu vārdu ēnu referentiem un vispirms EPP vārdā. Ehm, referenti nav klāt, tagad runās Pabrikungs. Um, first... Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms jau sveicienu no Gudlības, un man ir tas gods nolasīt viņas komentārus, kur viņa nosūtījies eh, mūsu komitejai. Vispirms es vēlētos teikt paldies par jūsu personīgo apņemšanos eh, attīstīt tirsniecības attiecības starp Eiropas Savienību un ASV. No EPP viedokļa atzinumam vajadzētu būt līdzsvarotam, un tam vajadzētu uzsvērt, ka mēs salaži esam atvērti uzlabojumiem Eiropas Savienības un ASV attiecībās. Mums noteikti nepieciešams paraudzīties uz jaunāko notikumu attīstību un jāgatavojas um, notikumiem nākotnē, bet ir nepieciešama ilgtermiņa. Uh, perspektīvu. Tā ir jāpatur prātā. Pārskatāmajā nākotnē ASV būs ārkārtīgi svarīgs sabiedrotais gan tirsniecībā, gan citās politikas jomās, un ir pats par sevi saprotams, ka Pasaules tirsniecības organizācijai jo īpaši nepieciešama ASV iesaistīšanās, lai tā varētu darboties efektīgi un veiksmīgi. Konkrētāk tas nozīmē, ka mums ir jācenšas um, nogludināt šo saspīlējumu ASV un ES attiecībās saistībā ar tēraudu. Uh, un mums ir jāpadziļina uh, mūsu uh, tirsniecības sadarbība ar ASV sabiedrotajiem. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies, EKR vārdā, Maklārka kundze. Paldies, uh, priekšsēdētāji, vispirms es vēlētos pateikties jums par atzinumu, un kas attiecas uz EKR, tad mēs varam uh, piekrist jūsu piedāvātajiem. Uh, Mums ir jācenšas iziet no šī strupceļa PTO un mums ir jācenšas rast eh, veidu, kā mēs varētu uh, turpināt divpusējās attiecības. EKR Alaži ir atbalstījis transatlantiskās attiecības un mums ir nepieciešama eh, pasaules tirzniecība, mums ir jāstiprina saiknes ar mūsu ekonomikām. Es domāju, ka uh, ir vēlme to darīt un uh, tas radīs arī labu uh, potenciālu neatkarīgi no tā, kādā formā tas notiks, vai tas būs TTIP vai kāds cits nolīgums. Mums ir um, jācenšas pārtraukt šo blokādu, kas neļauj iecelt tiesnešus, un um, mēs, protams, esam skeptiski noskaņot, bet mums ir jācenšas rast risinājumu. Es domāju, ka ir jāizmanto arī šī iespēja, lai padomātu, uh, kurās jomās mums ir kopīga pieeja un kur mēs varam panākt kopīgu progresu. Tas nenozīmē, ka mēs uh, vedīsim sarunas uh, zem spiediena, bet es domāju, mums ir jādomā, kā tas varētu palīdzēt mūsu ekonomikai, bet pasaules tirzniecības uzbūvē kopumā. Es domāju, ka ir ļoti daudz jautājumu, par kuriem mēs varētu runāt kopā, piemēram, uh, beztarifu, uh, beztarifu jautājums, investīcijas uh, un vēl arī citi jautājumi. Uh, Es domāju, ka mums ir jāparaugās arī eh, šī atzinuma kontekstā uz tiem jautājumiem, kas attiecas uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs vienmēr ehm, raugāmies tieši uz šo plašo eh, sadarbību, bet es domāju, bet nevajadzētu domāt tikai par tarifu barjām, bet. Um, Un mums ir jādomā par apusējību, mums ir jādomā uh, par šķēršļiem, kas šobrīd ir ētirsniecības jomā, uh, datu plūsmas jomā. Tas ir tas, ko varētu vēl uzsvērt. Un, protams, šis um, tērauda un alumīnija jautājums. Te mēs dzirdam jaunums par kvotām, un tā kā mēs piedzīvojam pārāk lielu uh, sažotās produkcijas apjomu, es domāju, ka abās Atlantijas uh, okeāna pusēs ir jādomā par risinājumu. Mums ir jāturpina dialogs un uh, PTO uh, eh, strīdu izšķiršanas mehānisms ir ārkārtīgi svarīgs, tas parādās arī jūsu atzinumā. Tā ir milzīga problēma, ar kur saskaramies, mums ir jārūt kopīgs risinājums, jo um, mums neizdosies atrisināt šo jautājumu bez ASV, tāpēc ir jāturpina strādāt kopā ar ASV. Un visbeidzot, uh, es sagādu arī šīs sarunas ar mūsu uh, vēstnieku PTO Es domāju, katrā ziņā atzinumā ir uzsvērti uh, galvenie punkti. Mēs uh, noteikti ar prieku to vēl uh, padziļināsim, papildināsim, un uh, es jau šobrīd priecājos par sadarbību. Paldies, Šāks kundze, paldies. Pavisam īsi, daudz jau ir pateikts. Es domāju, ka šī mums ir iespēja. Ar šo atzinumu mēs arī varam izteikties kā parlaments, kā komiteja par daudz uh, svarīgiem jautājumiem. Visi šie uh, Uh, Tarifu izaicinājumi, ka ar uh, ASV ir noteikti jāmin, un ko teica arī kolēģi, ir arī jāpasaka, pie kādiem nosacījumiem mēs varam turpināt sarunas. Jā, protams, citīpa veida sarunas tagad ir iesaldētas, un noteikti mēs nevēlamies vest sarunas spiediena. Varbūt tomēr mēs varētu domāt plašāk par to, kā un kad uh, mēs to varētu darīt. Šī ir iespēja izteikties. Uh, Tad arī runājām par sankciju ekstrateritoriālo ietekmi. Nu, šī ir problēma, kas atkārtojas ar ASV, un arī šeit varbūt varam norādīt uz to, cik svarīgi ir reiz būt vienotai. Diemžēl valsts, kur jūs vislabāk pazīstat, arī tādu, nu, ļoti īpaši nepalīdz mūsu attiecībās. Uh, ar ASV. Mēs nevaram atļauties šādu fragmentāciju. Ne tikai šeit ir runa par ASV, bet arī par citām valstīm, bet jo īpaši jau Amerikas Savienotajās valstīs. Es domāju, ka mums tagad ir labs pamats strādāt kopā pie šiem svarīgajiem jautājumiem un cerams arī, ka AFED ziņojumā varēsim iesniegt ļoti spēcīgu atzinu. Mēs negribam te kaut kādā veidā kaunināt uh, ASV, bet varam noformulēt, kādas mēs redzam šīs transatlantiskās attiecības, kas balstās noteikumiem, vērtībām, principiem. Esmu pārliecināta, ka daudz amerikāņus piekrīt, bet varbūt viņi nav tie, kas pašlaik ir Baltajā namā. Jā, tieši tā, paldies! Žadokungs zaļo vadā šeit nav, Helmuts Šalts goe. Paldies, priekšsēdētāji, mēs tikko kā nākam no kopīgās uzklausīšanas ar ārlietu komiteju saistībā ar šos transatlantisko attiecību kopīgo ainu, un man ir radies tāds iespējas, ka mēs nesam pievērsuši pienācīgo uzmanību šīs situācijas nopietnībai un apmēriem. Es piekrītu tev saistībā ar Tirzniecības komitejas sagatavoto nostāju, īpaši šajā pirmajā punktā, kas ļoti skaidri parāda to, ka ja tie nebūtu ASV, bet mēs ar kādu citu valsti runātu par tirzniecības attiecībām, un tad šī valsts būtu vājāka attiecībā pret Eiropas Savienību, diez vai mēs piemērotu tādu pašu mērauklu. Un tādēļ, manuprāt, ir pareizi, ka šajā situācijā, kad ASV ir lielākais eksporta tirgus, uh, Eiropas Savienībai un attiecīgi arī otrais eh, lielākais importa tirgus, ka mums šeit ir jāņem vērā šie ekonomiskie apstākļi, kas attiecīgi gan lielus, gan mazus, gan vidus eh, izmērā uzņēmumus nostāda milzīgi izaicinājumu priekšā. Mums ar to ir jātiek galā. Tādēļ otrkārt ir ārkārtīgi būtiski ar šo atzinumu uh, mēs skaidri pasakām, ka uz noteikumiem balstīts tirniecības sistēma ir jākalpo attiecību pamatā starp Eiropas Sanību un ASV. Un mums PTO ietveros jādara viss iespējamais, lai saglabātu šo daudzpusīgo sistēmu. Nu, to es tā ārkārtīgi uzmanīgi noformulēju tikko. Un turklāt, manuprāt, ir interesanti, ka šajā atzinumā, atzinumā runā par to, ka, ka vēlamies turpināt paturēt šīs eh, šķīrēja tiesas, pat ja visas valsts nepiedalās, vienkārši lai šī sistēma saglabātos, eh, tā tiktu stabilizēta, lai tiktu uzturēt šīs funkcijas. Vēl vēlos pieminēt saistībā ar mūsu turpmāko sadarbību to, ka Manuprāt, mums nevajadzētu tikai un vienīgi runāt ar ASV par šo, da, šīs daudzpasīgās sistēmas turpmāko attīstību un saglabēšanu, bet ka mums tas ir jādara arī kopā ar citiem un ASV jāķers klāt šai attīstībai. Jo tikai kopīgi ar visām PTO dalībvalstīm valstīm izdosies panākt saglabāt daudzpusīgās tirdzniecības sistēmas struktūras un nodrošināt ieguldījumu, lai stātos pretī starptautiskiem globāliem izaicinājumiem. Un šādu pieeju šobrīd nesaskat no ASV puses, bet tiem ir jābūt par pamatmotīviem kopīgajā tirzniecības ekonomiskajā sadarbībā un attiecībās ar ASV. Paldies. Dankeschön, uh, äh, for... Paldies, FT Pekins kungs. Grācis. Paldies, priekšsēdētāji kungs kā jau to norādīja citi kolēģi, attiecības ar ASV ir ļoti satraucošas. Tas arī apdraud tad mūsu tēraudu alumīniju, arī medicīnas uh, Airbus arī jo, uh, tiek vājināts, un arī PTO par to tiek runāts Eiropas. Uh, pozīcija tiek vājināta. Trumps vēlas arī sodīt uzņēmums tagad, kas arī piedalīsies darījumos ar Irānu, un tas arī skar Vāciju un citus. Tad amerikāņi vēlas sašķelt Eiropas Savienību un uh, gatavu arī politiskajam kontruzbrukumam. Nu, te mēs ļoti labi redzam, kāda ir lietu situācija, un es piekrītu visam, kas šeit ir minēts. Nu, arī te ir jādara viss, lai ASV ievērotu noteikumus, kas uh, pārvalda starptautisko tirzniecību. Šeit arī PTO ir jābūt īpaši striktiem pret ASV. Gribu arī norādīt uz to, cik svarīgi Eiropai šeit būt vienotai. Nevajadzētu šo lūgumu priekšā no, eh, tad, nolikt galvu, jo tas būs precedents nākotnē. Nu, diemžēl izskatās, ka šajā administrācijai Eiropa ir vienkārši kaut kāda valsts, kā jebkura cita nevis privileģēts partneris. Varbūt tad arī uh, ir šeit Eiropa atbildīga par to, ka mums nav vienotas pozīcijas, bet ASV ir jāsaprot, ka um, mēs būsim viņiem uzticīgi partneri, bet viņiem ir tādiem arī jābūt mūsu virzienā. Paldies, tagad Vivien Rētīng, lūdzu. Paldies par visu, kas līdz šim ir pateikts priekšsēdētājiem kolēģi. Mēs visi piekrītam tam, ka ir nepieciešams uzlabojums, bet nu kā to panākt? Nekādā gadījumā to nevar darīt ar dalību valstīm, kas darbojas individuāli. Tikai Eiropas Savienība kopā var to paveikt. Nekādā gadījumā nevedot sarunu zem spiediena, jo tur var tikai uh, mēs varam zaudēt kā Eiropas Savienība. Es uzskatu, ka mums ir jārāda savs spēks, pat ja mēs nevēlamies obligāti piemērotos, mums ir jānāk lajā ar šiem pretpasākumiem. Ir jābūt ļoti, ļoti striktiem. Jo, ja nebūsim strikti, tad mūs nesapratīs, jo mūs vienkārši uzskatīs par vājiem. Es domāju, ka pēc ASV vēlēšanām mums ir jāstiprina dialogs, dialogs ar kongresu. Tikai šādā ceļā mēs varam panākt to, ko visi vēlas šajā zālē un uzlabot mūsu attiecības. Uzskatu, ka mums ir jādara tas darbs, kādēļ esam šeit ievēlēti, un tieši šajā līmenī mēs varam ko panākt. Bet mums ir arī jāizsaka kritika uh, tad, kad dalība valstis vājina Eiropas Savienību ar to, kā viņi vēlas paši gūt labumu no šīs situācijas, tad arī eh, katra valsts atsevišķi var tikai izgāzties un uzvarēt var tikai Eiropas Savienība. Tagad Dārtmus kungs. Is a bit confusing for some of my advanced years and adult intellect. Nu, tas viss, ko dzirdu, ir ļoti man mulsinoši, ņemot vērā man pieredzi. Diemžēl Pabrikungs šeit nav gribēja viņu apsveikt par viņa ļoti briedumu pilnu komentāru iepriekšējā sēdē, kas notiek citā zālē. Es gribētu pateikt vienu lietu. Jūs nevarat Um, vienmēr nodrošināt pat uh, sava kandidāta ievēlēšanu savā valstī, kur nu vēl citā valstī. Tad, nu, tagad tas, ko jūs visi šeit sakāt, tas īsti neko nenozīmē. tas vispār nepiedar šai komitejai, nedz arī AFET komitejai. Esmu no apvienotās karalists neatkarības. Uh, partijas, un varbūt pat manas dzīves laikā mans kandidāts nebūs valdības uh, uh, vadībā. Es vēlos apsveikt priekšētā par atzinumu. Tas ir ļoti labs, taču te netiek ņemts vērā visaptvarošais konteksts par to, ka ASV ir 147 miljārdu dolāru deficīts preču tirzniecībā ar Eiropas Savienību. Pat ja ņemat vērā 55 miljārdus pārpalikumu pakalpojumos, un jebkurā gadījumā tas nav tirzniecības nolīgumos vispār atrunāts. Un tur arī uz pakalpojumiem netiek paredzēti tarifi, gan jau kāds kaut kādu tarifiņu uzliks. Nu, tas ir tas konteksts, kurā notiek dialogs starp ES un ASV prezidentu un viņu pārstāvjiem. Es lasu daudz Financial Times, pat ja uh, Financial Times nepiekrīt tam, ko es uzskatu par svarīgu, bet nu, tur ir arī kāds vācu komentētājs, Volgans Vanka, kas pirmdienās publicēja savu komentāru. Viņš nepārtraukti, ļoti skaidri, intelektuāli precīzi ar faktiem, līdz šim fakts nesam te dzirdējuši, saka, ka Vācija ir pārāk lielā preču eksporta pārpalikumā. Šis pārpalikums ir pārāk liels Eiropas Savienībai. Uh, Tas ir pārāk liels visai pasaules veselībai un pat uh, Vācijas ekonomikai un vā cilvēkiem, kas tur dzīvo. Esmu provācisks uh, ļoti lielā mērā. Bet tas ir taču jāņem vērā šajās diskusijās, bet līdz šim tas tā nav noticis. Līdz ar to aicinu augsti godēto priekšsēdētāju tad arī ņemt vērā šos pamat faktus, lai tie kaut kādā veidā te tiktu minēti citādi. Atzinums ir lielisks un ļoti labi informēts, un paldies, un ekungs. Paldies, priekšsēdētāji! Nezinu, vai šajā ziņojumā varēs uh, ievietot uh, Vācijas ekonomikas elementus, varbūt tās ir citas debats. Tomēr gribētu teikt, ka atzinumu projektu mēs atbalstām, diagnozi ļoti precīzi gan par to, kādas ir mūsu attiecības ar ASV, tās ir saspīlētas un arī ļoti nozīmīgas, un ir arī minēts ļoti svarīgas un liels problēmas. Neviens jau. Uh, neapšauba Trumpa kunga ievēlēšana, bet no nu ar viņa ienākšanu pie varas tagad ir daudz jaunu problēmu. PTO tiek apšaubīts, vaināts. Arī visu tiesnešu ievēlēšanu. Nu, arbitrāžas tiesā, ja jūs teicāt, ka Trumpa kungs vēlas nostiprināt savu vāru, Un es uzskatu, ka mums Eiropiešiem arī ir tagad iespēja apliecināt mūsu spēku. Tādēļ es uzskatu, ka nekādā gadījumā nevajadzētu uzsākt debates par kaut kādu vieglotīt tītipa versiju vai par kādām vienošanām par kvotām, lai samazinātu nodevas tērādam. Jābūt stri striktiem un ir. Uh, jāturas pie savas nostājas. Varbūt šajā atzinuma projektā vajadzētu arī vairāk uzticēties Eiropas Savienības spēkam. To ļoti labi pateica Redings kundze. Pirmā lieta ir novērst to, kā dalība valstis uh, tagad īsteno dažādas divpusējas vizītes, gluži pretēji te mums ir jābūt vienotiem. Te es redzu vienu uh, cerību stāriņu Eiropas parlamentam šeit īpaši unikālas lomas spēlēm šais debatēs, pat ja tas ir, tas ir sasaukuma beigas, pat ja parlaments ir institūcija arī ar saviem ierobežojumiem, tomēr es domāju, ka dažādās politikas jomās mēs varam apliecināt Eiropas spēku. Pretējā gadījumā tā būtu ne, absolūti nelīdzsvarot diskusiju, un tur noteikti mēs tiktu sakauti. Paldies! Un tagad eh, Robert Kungs no Digitrade Eiropas komisijas. Liels paldies priekšsēdētājiem. Mums nav nekādu komentāru par šo atzinumu. Vai nu tās labas vai sliktas ziņas man es īsti nesaprotu? Komisija saka labas ziņas. Labi, kolēģi. Paldies eh, par komentāriem. Man te bija divi ierobežojumi, sagatavojot atzinu projektu. Maz bija vietas šim atzinumam. Timing, so, uh, you, you un termiņi īsi. jo īsti nezināms, vai šīs lietas joprojām ir aktuāls un jo tas ļoti strauji mainās un Eiropa. Un kad arī izsvērēšu atzinumu, tad bija vienotība, bet, nu, daudz kas ir mainījies. Un arī mana valsts, ko zinu vislabāk, pazīstu mēģina arī rast varbūt savu veidu, kā strādāt ar ASV. Tas nav pareizi, tas ir jāmin, un mums ir jāturas pie šīs vienotības. Clear perspective of, of the European Union, and this is also, I think, relevant for the global context. Jābūt vienotiem, tas ir ļoti svarīgi šai kontekstā. Jāpaldies vēl par papildus elementiem. Jautājums arī, kas attiecas uz uh, ASV pasākumu ietekmi, par MVU lomu, kā arī jautājums par nākotnes attiecībām. Tas ir iespējams, protams, mūsu prāt. Un par iespējamiem pretpasākumiem. Ļoti daudz dažādi elementi, kas noteikti uzlabos ziņojumu. I think I will table also arī izskatīšu grozījumus, pats arī iesniegšu tos. Noteikti būs labs kompromiss un stipra balss afet ziņojumam. Termiņa iesniegšanas, grozījuma iesniegšanas termiņš 22. mājas pulkstens sešos. Liels paldies! Un tagad devītais punkts. Tātad globalizācijas tirdzniecības aspekti. Globalizācija radīto iespēju izmantošana tirdzniecības aspekti. Jauni elementi ņemot vērā tad esošo situāciju. Referents ir Johims Šusters. Lūdzu, vārds viņam. Jā, vielen dank, Bert. Paldies, Bert. Manuprāt, tad, kad tika publicēts šis pārdomu dokuments, vēl nebija īsti skaidrs, par kādām strateģiskām izmaiņām šeit būs runa, jo tas notika 2017. gada mājā, Trumps jau bija ievēlēts, taču vēl nebija īsti skaidrība par to, kas notiks, ka viss šī tirzniecības sistēma, kārtība tiks tādā veidā apšaubīta, ka mēs atkal runājam par tirzniecības kariem. Uh, kuri tagad iespējams eksistē. Un visas tās kustības, kas, eh, uz ko viss pamatojas, eh, tas neaprobežojas tikai ar eh, prezidenta Trumpa kungu. Nevar apgalvot, ka tad, ja viņš netiks ievēlots atkārtot, ka tad pasaulē viss būs atkal skaisti un jauki. Nē, šeit problēma ir daudz dziļāka. Un patiesībā ar to nodarbojas šis pārdomu dokuments. Uh, Uh, globalizācijas kontroli, tādēļ es ļoti apsveicu šo dokumentu, un manuprāt, tas ir mūsu uzdevums panākt tādu pamatotu stratēģiju saistībā ar jaunajiem izaicinājumiem. Un savā atzinumā es pieminēšu trīs būtiskākos izaicinājumus, kuriem, manuprāt, jābūt sekām. Pirmkārt, uh, priekšrocības no globalizācijas eh, ir ļoti nelīdzsvarotā veidā sadalītas gan attiecībā uz reģioniem, gan valdībām, un šīs disbalans ir radījis arī politisku reakciju dažādās jomās. Un tas atspoguļojas arī Trumpa un viņa atbalstītāju politikā. Otkārt, mēs tagad saskaramies ar varas pārdali pasaulē. Manuprāt, mēs vēl atrodamies šīs attīstības pašā sākumā. Šeit īpaši jāpiemin Austrum Āzijas valstu nozīmības pieaugums, jo īpaši Ķīnas. Un šī attīstība noved pie tā, ka ekonomiskais spēks pārvēršas politiskā spēkā. Un tad attiecīgi notiek šis uh, relatīvais Eiropas un Ziemeļamerikas spēka samazinājums. Manuprāt, šī tendence tikai pieaugs un vienlaikus šis trešais aspekts. Līdz šim pēc otrā pasaules kara izveidotā ekonomiskā tirzniecības sistēma pasaulē ar PTO, ka šī sistēma arvien vairāk nespēja reaģēt uz uh, esošo realitāti, uz valstu vajadzībām, tādēļ arvien vairāk pieauga protekcionisma rīcība un tā tālāk. Un ja tas tā tiešām notiek, tad, manuprāt, mums Eiropā, ja mēs vēlamies ņemt vērā šīs tendences, kuras tā arī notiks turpmākajos gados, tad mums, kā Eiropai šajā dokumentā, ir jāizstrādā attiecīga atbilde. Taču, manuprāt, šeit tiešām ir eh, jāgroza paradigmas, Un bija arī attiecīgs tirniecības dokuments, neatceros tā nosaukumu, šis 2015. gada dokuments par zvērtībām balstītu tirzniecību. Šeit ir jāpiemina ANO ilgspējības mērķi, klimata pārmaiņu mērķi, un ka jānodarbojas ar tirzniecības politiku ņemot vērā šos aspektus. Taču principā mums ir jāizstrādā jauna strateģiska atbilde aktuālajiem pasaules izaicinājumiem. Un šeit ir jārunā par divām jomām. Pirmkārt, mums ir jākļūst spēcīgākiem iekšienē, to arī attiecīgi jāatspoguļo šajā ziņojumā. Mums ir jāspēcina mūsu vienotais tirgus, mūsu monetārā savienība, un vienlaikus ir jāspēcina mūsu starptautiskā konkurētspēja. Tas nozīmē digitalizācijas attīstīšanu, uh, mūsu ekonomiku, energoresursu nodrošināšanu, un šeit ir attiecīgi nepieciešama arī aizsardzības mehānismi, gan tirzniecības aizsardzības mehānismi, gan tas, ko mēs šobrīd diskutējam attiecībā uz investīciju skrīningiem. Ja mums ir nepieciešams eh, pielāgot mūsu struktūras un uh, to darot, ir jāņem vērā nelabvēlīgākos apstākļos esošie reģioni. Taču vienlaiks, protams, mums ir jāuzsver um, daudzpusīguma princips, jo katrā gadījumā panākt šādu daudzpusīgu principu, tas ir vislabākais risinājums. Taču vienlaikus mums ir uh, jādomā par to, ka ir uh, jāturpina darbs pie reģionālajiem, pie reģionālajām vienošanām. Uh, lai mēs nodrošinātu taisnīgu, uz vērtībām balstītu tirzniecību, ievērotu ilgspējīgos attīstības mērķus starptautiskajā jomā un domāju, ka šeit vidustermiņā būs jāpiemēro attiecīgi pūliņi, izmantojot ļoti dažādus pasākums, kurus esam līdz šim panākuši, Mums ir daudz lielāka uzmanība jāpievērš mūsu lielajiem kaimiņu reģioniem, arī migrācijas iemeslu dēļ. Mums ir nepieciešama tāda attīstības perspektīva, kas, izmantojot investīcijas un tirniecību, atbalstītu Āfrikas valstis. Un, manuprāt, būtu arī ļoti liederīgi pārdomāt mūsu politiku virzienā uz austrumiem. Un šeit uh, tā arī atklāti pateikšu, ieskaitot uh, ciešākas sadarbības iespējas ar Eirāzijas valstīm. Ja mēs izstrādāsim šādu visaptverošu strateģisku atbildi šiem izaicinājumiem, un tas tiks atspoguļot šajā dokumentā, kurā mēs no vienas puses varam teikt, ka komisijas dokuments piedāvā ļoti labus uh, sākuma punktus, taču no otras puses mums ir jomas, kuri jārīkojas un jāiet daudz tālāk un ambiciozāk. Tāpēc es priecātos, ja mums notiktu šādas strateģiskas dabas diskusijas, kas atspoguļot arī aktuālo situāciju val, visā pasaulē, proti, ka mēs atrodamies šādu nu, tiešām ļoti nopietnu pārmaiņu laikā. Liels paldies! Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Lūdzu, Andrikienas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi, ka tad Eiropa beidzot pamodīsies un realizēs, ka globalizācija ir uzstādījusi mums dažādas riskus un izaicinājumus. Tirdzniecības nolīguma ar ASV un Kanādu izraisīja demonstrācijas un attiecīgu toni kopīgajā atmosfērā. 2017. gada komisijas pārdoma dokuments saistībā ar globalizācijas radīto iespēju izmantošanu tirniecības apstākļiem piedāvā mm, dažādas iespējas, kā rīkoties, taču daudz būtiskāk ir tas, ka komisija atzīst, ka globalizācija jābūt daudz taisnīgākai, ka tā ir ne tikai pozitīvi, bet arī negatīvi efekti, un ka ir jāķers klāt šiem izaicinājumiem. Ir pēdējais mirklis, lai globalizācijas priekšrocības tiktu sadalīts daudz līdzvērtīgāk. Atbildi globalizācijai nevar būt slēgtas robežas. Ir jāievēro tādi noteikumi, kas likvidētu minimālās algas, negodīgas darba apstākļus, sociālo dempingu un eksploatāciju. Uzņēmēja darbībai jāpiemēro labas, taisnīgas prakses un starptautiskie uzņēmumi jāsauc pie atbildības no izvairīšanās no nodokļu nemaksāšanas un darba likuma neievērošanas. Tad, kad apvienotās karalists uzņēmumi strādā ārpus Eiropas Savienībā, tad šo atbildību uh, savu korporatīvu atbildību sadala visas piegādes ķēdes garumā. Mums ir jānodrošina mūsu pilsoņiem, lai politikas veidotāji saglabātu zināmu kontroli pāri globālajiem procesiem, jo bieži vien izskatās, ka šeit nekāda kontrola nepastāv. Visā pasaulē sanāk kopā pūļi, lai vērotu FA čempionu līgu Kijevā, uh, Eirovīzijas dziesmu konkursu Lisabonā. Tas viss nozīmē globalizāciju mūsu starp, savstarpēji saistītajā pasaulē. Cilvēki tiek savesti kopā, taču vienlaiks uh, pārvietojas dažādās piegādes ķēdes. Multinacionāli uzņēmumi savus preces ražo ļoti dažādās valstīs. Šeit varam saskarties ar dažādiem izaicinājumiem un apdraudējumu. Robežu slēgšana, protekcionisms iz, būs ar domino efektu un uh, kaitēs pilnīgi visiem, gan eksportētājiem, gan patērētājiem. Tādēļ tirzniecības nolīguma palīdz mūsu uzņēmumiem būt konkurētspējīgiem pasaulē. Taču vienlaikus mēs tādējādi varam uh, izmantot globalizācijas radītās iespējas daudz labākiem mērķiem. Mūsu tirzniecības nolīgumiem ir jānodrošina priekšrocības visās jomās, nodrošinot gan labus vidas standartus, gan labklājības iespējas. Šobrīd ir nepieciešamas reformas. Ir jāpiespiež valdības uh, pārtraukt lētos eksportus uz Eiropu, dempinga cenu īstenošanu importa jomā. Tirzniecība nodrošina vislielākos ienākumus pasaulē. Šorīt mēs saskaramies ar lieliem izaicinājumiem tirzniecībā visā pasaulē. Mums ir pieejami nepieciešamie instrumenti, taču tie ir jāizmanto pareizā veidā. Mēs, Eiropas Savienības institūcijas, esam atzinuši, ka pastāv problēma, ka ir nepieciešama rīcība un ka kopā mēs spēsim tikt galā ar šo problēmu. Un tādēļ no ETP puses es ar prieku gaidu turpmāko sadarbību darbā pie šī dokumenta. Paldies! Nākamā runātāja Maklārkins kundze no EKR. Paldies! EKR apsveic komisijas dokumentu par globalizācijas radīto iespēju izmantošanu. Šajā dokumentā ir pausts daudzas bažas un arī mērķi. Ir ļoti skaidrs, ka globalizācija tehniskās attīstība radījusi milzīgas iespējas gan patērētājiem, gan uzņēmē darbībiem un ekonomiskās un intereses tagad tiek īstenotas globālā apmērā. Ar produktiem var tirgoties visā pasaulē, uh, ir pieauguši piegāžu ķēdes. Eh, visas šīs jaunās iespējas rada jaunas tirzniecības iespējas, taču līdztekus ar šīm iespējām ir eh, radušies arī jauni izaicinājumi. Mums ir jābūt eh, spējīgiem stāties tiem pretī. Kā jau kolēģi minēja, mēs saskaramies arī ar publiskā viedokļa uh, paustajām problēmām. Cilvēki vien vairāk sūdzās par uh, sociālo netaisnīgumu, darba apstāk, darba tiesību neievērošanu un negodīgu slodzi. Tādēļ mums jāņem vērā šie, šī kritika. Mums ir jānodrošina, lai tiktu nodrošinātas attiecīgas garantijas, caurskatāmīgi, tirzniecības nolīgumos jāuzpaukstina mūsu konkurētspēja spēja un godīgi jāsadala dažādie pienākumi, jo īpaši MVU, protams, ka mums ir nepieciešama piemērot ilgtspējības princips, taču mums jo spēcīgāk ir jāpievērš uzmanība digitalizācijai, jaunajām tehnoloģijām, kā mēs varam to visu izmantot, lai veicinātu mūsu ekonomikas. Šie visi ir jautājumi, kurus, man grupa, kurus manai grupai ir būtiski, un es ceru, ka tie tiks ņemt vērā. Paldies! Tagad vērts no zaļajiem Hautals kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī referentam. Manuprāt, šis komisijas dokuments, globalizācijas radīto iespēju izmantošanu tirsniecības aspekti, ir ļoti labs papildinājums šim uh, dokumentam tirsniecība visiem. Taču, manuprāt, galvenais jautājums ir, kā lai īsteno visas šīs lieliskās idejas, lai globalizāciju padarītu daudz pieejamāku cilvēkiem, lai savā veidā palīdzētu izveidot mūsu planētu par daudz ilgspējīgāku vietu. Manuprāt, galvenais jautājums ir tāds, kā Eiropas Savienība var spēlēt globālu noteikumu noteicējas lomu, nevis tikai risku uzņēmēju lomu. Protams, ka situācija ļoti izaicināša, taču vēlos piemērot šeit pāris piemērus. Vispārējā datu aizsardzības regula ir piemērs, ar kuru iespējams var padarīt Eiropas Savienību kā galveno spēlētāju globālajā arēnā. Mums ir jāņem vērā, ka pastāv šāds potenciāls, taču to pilnvērtīgi vēl neizmantojam. Un vēl viens piemērs. Jau vairākus gadus Eiropas Savienība ir bijis pionieris klimata pārmaiņu politikas eh, ziņā panākot arī Parīzes vienošanos, un mums ir jā, mums ir jāstrādā pie tā, lai viss šīs uh, vienošanās tiktu arī attiecīgi īstenotas mūsu polit rīcību politikās. Un ir pamatots jautājums par to, kā komisija varēs īstenot šajā dokumentā piedāvātās idejas. Piemēram, kādā veidā komisija varēs nodrošināt, ka cilvēktiesības ir visprioritārākās, jo realitātē nesam piedzīvojuši nekādas lielas izmaiņas. Tāpat arī sadaļas par ilgspējīgu attīstību, tirzniecības nolīgumos. Izskatās, ka komisija uzskata, ka šīs sadaļas uh, un to īstenošana ir noslēgta, taču, manuprāt, tā ir kļūda. Mums ir jāturpina diskusijas par šiem aspektiem, un, manuprāt, mums bija lielisks piemērs šo, šī rīta diskusijās, kad diskutējām par Eiropas Unības Meksikas principālo vienošanos. Tas ir būtiski, lai nebūtu vienkārši tikai tukši solījumi. Runāt par sasniegto, manuprāt, tirsniecības instrumenti ir tie, kas mums jāturpina atbalstīt, un pateicoties Eiropas parlamentam, iespējams arī zaļajiem, ir panākts ļoti liels inovatīvs solis saistībā ar sociālo vidas apstākļu izveidošanu, antidempinga nosacījumiem. Mēs varētu pieprasīt komisijai, pastāstīt, kā komisija paredz turpināt izstrādāt šīs attiecīgās tehnoloģijas un kāds ir laika grafiks. Paldies, un no gojas Helmut Šolts kungs lūdzu. Jā, paldies, taču es gribētu, lai sākumā izsaka Sanmarija un tad es. Jā, ja nav iebildumu, tad es tagad izteikšos. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Man komisija ir jāatzīst tas, kas saistībā ar šo misiju. Uh, nav uzsvērtas ne tikai priekšrocības globalizācija, bet arī trūkumi. Taču, diemžēl, eh, komisija cenšas šos trūkumus eh, tā mīkstināt. Globalizācija parasti kalpo multinacionālo uzņēmumu labā un rada upurus vidē un sabiedrībā. Tik samazināta solidaritāte, izmaksas, ilgspējīgas attīstības mērķi netiek izmantoti, tiek sagrauta demokrātija, sarunas notiek aiz slēgtām durvīm un arvien retāk nacionālajos parlamentos. Tiek iznīcināta demokrātija. Tas nozīmē to, ka regulatīvās sadarbības padome sākumā sanāk kopā, vienojas par lietām, pirms parlamenti var tikt iesaistīti. Ar to tiek apdraudēta solidaritāte, jo ārvalstu investors saņem īpašas tiesības, uh, tādas tiesības, kas nav pieejamas NVO un pilsoņiem. Tāpat arī šī šķīrētiesu sistēma nav perfekta. Cilvēktiesību konvencijas, upuru tiesības. Šeit situācija pasliktinās arvien vairāk un vairāk. Komisija seko tādiem mērķiem, kas tiek vienkārši nosaukti, taču netiek izmantot. Tā ir tāda dekoratīvais remonts. Mums ir jāiestājas daudz vairāk par solidaritāti, ilgspējību, uh, un vēlos norādīt uz to, ka komisija šos mērķus raksta, taču gribētu dzirdēt, ko komisija reāli dara. Paldies, Šalca kungs! Paldies! Vēlos e, jo īpaši pateikties referentam, ka viņš ir uh, aptvēris visu šo jautājumu kompleksumu, un vēlos pateikties arī komisijai, ka tā apzināti ir ķērsies klāt šim plašam jautājumu lokam. Un daži kolēģi jau runāja par tirzniecības stratēģiju attīstību. Mēs tagad diskutējam 2018. gadā, vienu gadu pēc, pirms Eiropas vēlēšanām. Un tad es eh, tagad domāju, vai šo jauno stratēģiju jauna komisija tāpat turpinās. Vai vēlēsies turpināt šo stratēģiju? Vai tiešām turpināsies šāda globalizācijas radīto iespēju izmantošana? Vēlos pieminēt divus aspektus šajā sakarā. Mēs bieži vien sajaucam kopā globalizāciju un internacionalizāciju. Globalizācijas vienmēr uztver kā objektīvu procesu. Tas ir saistīts ar ražošanas spēku attīstību un vienlaikus uh, pauž globālos uh, ražošanas kapacitātes. Taču vai pašreizējā sistēma nacionālās valstis PTO vēl joprojām ir uh, ar pietiekamiem spēkiem, lai varētu strādāt šādā situācijā? Manuprāt, uh, iespējams, tās nav pareizais fórums. Piemēram, ja mums ir vēl tikai 12 gadi palikuši, uh, lai panāktu arī 2030. gada mērķus, kas tika panākt Ņujorkas vienošanās ietveros. Nu, man jāatzīst, ka mēs vēl esam tālu no šiem mērķiem, lai šeit nopietni kaut ko panāktu. Ja mēs ņemam vērā šos mērķus, vairāk kā 70 mērķi, vairāk kā 140 konkrētas programmas, tad šeit ne tikai komisijai, bet arī mums, Eiropas parlamentam, uh, Ir jāuzdod jautājums valdībām par to, ko mēs reāli darīsim, lai tiešām izpildītu šo uzdevumu. Attiecīgi šajā atzinumā mums ir daudz spēcīgāk jāatspoguļo šie aspekti, nekā tas līdz šim ir darīts. Es jau ar prieku gaidu ļoti spraigo sadarbību ar visiem referentiem, ēnu referentiem, lai tiešām varētu sniegt reālu ieguldījumu kā Eiropas parlaments, kā komisijas partneris, kā padomes partneris, lai mēs varētu mazliet pavirzīties uz priekšu. Paltag, paldies! Nākamais runātājs. Liels paldies, Bernt! Es priecājos par šīm debatēm un arī uh, referents sākotnējo teikto, bet tad, kad tika ierosināts, ka šīs debats parādījās tikai uh, tāpēc, ka ir bijušas šīs e, um, demonstrācijas pret uh, TTIP un CETA, tas īsti tā nav. Ja mēs paraugamies, kas notiek mūsu valstīs, kā piemēram manas pārstāvētajā vēlēšana apgabalā, tad ir jāsaka, ka šīs e, debats e, notiek nepārtraukti ar vēlētājiem e, mūsu pārstāvētajos reģionos. Viņi jūtas tā, ka viņus ietekmē globalizācija gan pozitīvi, gan negatīvi. Un tas, ka um, glo globalizācija vienmēr ir pozitīva, nav taisnība, tas gal galā um, rada tādu uh, cinismu par politiskajām debatēm, jo gal galā ir arī negatīvas sekas uz iedzīvotājiem atsevišķām kopienām, un uh, politiķi neuztver šo jautājumu nopietni politisko lēmumu pieņēmēji. Es to esmu teikusi un par to esmu brīdinājis jau zinām laiku, un to darīšu arī mani kolēģi. Uh, Mm, Brexit um, mm, balsojums bija daļa no uh, šī te negatīvā ietekme, no šī te negatīvā iespēja, ko cilvēki guva, uh, ņemot vērā pārmaiņas, kāds notiek mūsu sabiedrībā, un arī uh, balsojums par uh, Trumpu ASV uh, bija līdzīga reakcija. Nu, cilvēki varbūt patiesībā nesaprat, ka viņa uh, balso par noteiktu vīziju, uh, jo uh, cilvēki, kas ir pie uh, varas šobrīd, varbūt uh, īsteno politiku, kas atšķirs no tās vīzijas, kā cilvēkiem bija par viņiem balsojiet. Bet uh, es domāju, ka ir jādomā par uzticēšanos uh, tirzniecības politikai un ir uh, jācenšas panākt atbalstu uh, sociālām struktūrām. Uh, Tāpēc es lielā mērā piekrītu tam, ko teica arī EPP ēnu referente. Es domāju, ka uzņēmumam ir jārīkojas atbildīgi, cilvēkiem ir nepieciešams tiesības, mums ir eh, nepieciešams sadaļas, kas uh, ir eh, veltīts tieši ilgspējīgai attīstībai. Tas ir svarīgi. Bet es nepiekrītu šim secinājumam. Mums nav visi nepieciešamie politiskie instrumenti. Uh, Un uh, divi piemēri, kas, manuprāt, ir izšķirīgi. Vispirms, uh, tirsniecības attiecības un ilgspējīga attīstība. Mums ir nepieciešams nopietnas uh, debats par to, kā paredzēt šīs sadaļas, jo pretējā gadījumā uh, ticamība šādai tirsniecībai, kas būtu balstīta uz vērtībām, ir uz spēles. Uh, Mēs nedrīkstam um, vērsties pret strādājušo tiesībām. Tas ir jāuztver nopietni. Un otrs, gan nacionāla līmenī, gan arī dažādos uh, sektoros uh, ir satraukums par uh, juridisko atbildību. Un es domāju, ka tas, manuprāt, ir ļoti uh, nozīmīgi, lai nebūtu tā, ka dažas uh, dalībās uzņemās uh, vadošo lomu, piemēram, uh, Lielbritānija, eh, Vācija, eh, Francija. Un, un eh, tad mums ir pēc tam mēs Eiropas Savienības līmeņa darba kārtība šajā jomā. Uh, Mēs vēlamies, lai būtu vienlīdzīgi spēles noteikumi visiem Eiropas Savienībā. Ja mēs vēlamies uh, tikt galā ar globalizāciju, mums ir nepieciešami noteikumi un prasības par atbildību, kas tiek ievērots visā uh, ķēdē, jo tikai tādā gadījumā mums izdosies to panākt. Paldies, tagad vārds Marijai Renai. Paldies. Um, pievienojoties uh, eh, šos teiktējiem. Uh, Es domāju, ka pilsoņiem nepatīk e, šī divkosība. Ja mēs paraugamies komisijas dokumentā, jā, mēs varam priecāties par e, dažādiem e, labiem priekšlikumiem, atzīstot arī globalizācijas negatīvo ietekmi un ņemot vērā šos negatīvos aspektus. Nu, tā ir tāda kā nostāja, kas tiek ieņemta un tā ir ieņemta pēc kritikas, kas notika pēc tā eh, mēs redzējām, kā tiek vestas sarunas par TTIP un CETA. Bet ir virkne dažādu nolīgumu, par kuriem šobrīd tiek eh, vestas sarunas, un mēs redzam, cik sarežģīti komisijai ir pāriet no vārdiem uz darbiem un teikt, ka mēs tiksim galā ar globalizāciju līdz 2025. gadam, lai gan šobrīd mēs vedam sarunas par nolīgumiem, kur varbūt stāsies spēkā 2019. un 2020. gadā, un kuriem patiesībā būs gluži pretējs efekts, tātad ar tiem neizdosies pārvaldīt globalizāciju. Es domāju, gal galā mēs piedzīvojam divkosību Eiropas Savienībā, un pilsoņi uh, nespēja identificēties ar uh, šādu priekšlikumu. Es domāju, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai aizsargātos. Tas nenozīmē, ka mums ir nepieciešams protekcionisms. Aizsargāties nozīmē, ka mēs ieviešam virkni noteikumu globalizācijai. Tiekoties ar pilsoņiem, saprotam, ka viņi nav pret to, ka mēs aizsargājam investīcijas. Viņi saprot, ja mēs investējam pasaulē, tad ir dažādas sistēmas, eh, ar kurām netiek pietiekām aizsargāts investīcijas. Un, piemēram, ICS, eh, jā, viņi piekrīt, bet ja mēs domājam par tādu aizsardzības mehānismu, uh, kas attiektos uz eh, pilsoņu pamatiesībām eh, vai vīdas tiesībām, nu tad jāsaka, te mums nav risinājumu. Jā, tiek teikts, jā, mēs vēlamies risinājums, vēlamies tikties ar NVO pārstāvjiem, bet mēs nevēlamies sankciju mehānismus mm, gadījumā, ja šīs tiesības netiek ievērotas. Un jau atkal jāsaka, ka te mēs rīkojamies divkosīgi. Ja mēs eh, aizsargājam investīcijas, un es esmu pārliecināta, ka tas ir jādara, tad mums ir jābūt tikpat apņēmības pilniem aizsargājot strādājošo tiesības, pilsoņu tiesības un vidas, uh, aizsargājot vidi. Un te jau atkal komisija nāk klajā ar pavisam uh, citu valodu. Uh, sarunas ir pabeigts, mēs vairs nepiekāpsimies un tā tālāk un tā joprojām. Tātad nav nekādu sankciju mehānismu, jo mēs neesam par sankcijām. Un šāda divkosība nav pieņemama Eiropas Savienībā. Tāpēc es ceru, ka šajās sarunās mums izdosies iet daudz tālāk un uh, tālāk nekā tikai nākt klajā ar deklarācijām par to, ko mēs esam gatavi darīt. Paldies! Liels paldies! Un tagad vēlos aicināt reģionu komitejas pārstāvi Hanlīkunci. Grazie, grazie, prezidente, par avirši. Paldies, paldies par to, ka devāt mums iespēju šodien piedalīties šajā sanāksmē runāt par tik delikāti jautājumi mūsu reģioniem un pilsētām. Pasaulē ir um, bezprecedenta savstarpēja atkarība. Šie produktī, šīs produktīvās saiknes uh, nevar vienkārši atcelt, tas nevar būt risinājums, tas varētu pat radīt vairāk kaitējumu. Tā vietā, lai slēptos aiz mūriem, ir jānodrošina, ka globalizācija notiek tādā veidā, lai mēs Eiropas Savienību kopā varam piedalīties, lai tā būtu tāda, kāda mēs to gribam. Tādēļ jau Diģiona komiteja nāk uz klajā ar diviem atzinumiem par globalizāciju. Tas ierakstās arī ļoti labi tirzniecības pakotnē, un šodien mums ir ļoti liels prieks ir izniegt ieguldījumu arī jūsu atzinumam. Nu, uzskatu, ka ir panākts ļoti labs līdzsvers. Arī tad, tad ir mūsu ambīcija stiprināt teritorijas, tas ir ļoti svarīgi. Tālāk arī šie instrumenti, kas ir eh, jāsaprina, lai varētu piedalīties globalizācijā. Uzskatām, ka sarunās esam arī iekļāvuši aspektu, kas, manuprāt, šeit īpaši, īpaši jāizceļ. Ekspertu konsultīvā grupa kas piedalīsies tirzniecības sarunās. Aicinu jūs atbil, atbalstīt šo mūsu ieteikumu. Ir ļoti svarīgi, lai teritoriāli eksperti tiktu pārstāvēti tirzniecības sarunās. ir nepieciešams arī teritoriālais ietekmes novērtējums pirms katra nākamā tirzniecības nolīguma noslēgšanas. Tas ir ļoti svarīgs instruments pirms uh, vispār tiek uzsāktas tirzniecības sarunas, lai mēs ļoti labi zinātu, kā attiecīgais nolīgums uh, ietekmē reģionus. Uh, šīs ietekmes var būt milzīgi atšķirīgas, dažkārt pozitīvas, dažkārt ļoti negatīvas. Lūk, Tādējādi mums būs iespēja pie, pieņemt arī trau, eh, informētāks, caurskatāmāks lēmums, balstoties konkrētiem faktiem, ņemot vērā mm, šo līgumu saturu. Līdz ar to būtu ļoti grūti, li būtu liela kļūda eh, šo novērtēt par zem. Daudz eh, reģioni, daudz reģioni nevar aktīvi piedalīties šajās globālajās Šajā globalizācijā šīs dienas debats uz to norāda. Mēs jau arī norādījām ļoti sen, ka tirsniecības nolīgumi nevar nodarīt kaitēm arī valsts pakalpojumiem, nedz arī pasliktināt pilsoņiem sniegtos pakalpojumus. Mums ļoti svarīgas arī sociālās klauzulas Ļoti būtiski arī ir pārredzēt iespējas vietējām pašpārvaldēm sniegt e, elastīgākus ieguldījums investīcijas. Un visbeidzot divas lietas, kas mums ir īpaši aktuālas. Tas arī sasaucas ar daudzgadzinēšu schēmas debatēm. Tas ir cieši sasaistīts ar šo mūsu apskatāmo jautājumu, proti globalizācijas ietekme uz sociālo uh, situāciju. Tā esam pārliecināti, ka um, teritorija kohēzija, mm, kohēzijas instrumenti ir pareizais veids, kā struktūrāli inteliģenti, preventīvi mēs varam cīnīties pret negatīvām globalizācijas sekām un mazināt pieaugušās problēmas, īpaši, kam ir rak sociāls raksturs. Un otrs aspekts, kas mums ir īpaši svarīgs, uh, un par to esam ļoti satraukušies par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Tur mēs neredzam vispār, ka kaut kas tāds tiktu minēts daudzgad finanšu schēmā. Esam pārliecināti, ka ir jābūt ļoti spēcīgai Eiropas komisijas uh, uh, rīcībai un priekšlikumam. Aicinām mūs, jūs mūs atbalstīt, lai uh, pēc iespējas preventīgāk un elastīgāk mēs varētu reaģēt uz sociālajām ārkārtas situācijām, par ko runāja arī, piemēram, ko teica angļu kolēģi par Brexit, kur šie jautājumi bija aktuāli. Mēs zinām, ka mums ir arī kolektīva atbildība rast risinājumu, kā palīdzēt tiem, kas jau negatīvi ir cietuši no globalizācijas Un tas mums ir jāņem vērā šīs teritorijas, nozeres, cilvēki, kuriem ir grūti piedalīties starptautiskajā konkurencē. Paldies! Un, protams, arī vēlam jums lielisku darbu. Paldies! Bā, tagad vārds eh, komisijas pārstāvim Lukam eh, Dekārlī. Paldies priekšsēdētāji, paldies referentam un visiem eh, tiem deputātiem, kur vēlējās dalīties viedokļos. Kā jūs atceraties, eh, šis dokuments eh, komisija to sagatavoja um, savulaik, kad mēs runājam par stāvokli Eiropas Savienībā. Tas bija tāds kā ievads komisijas komunikē. Tā nav jauna stratēģija, kā daudz atzina, bet uh, mēs turpinam līdzinējos principus par tirzniecību visiem. Uh, bet īpašu uzmanību pievēršam četrām galvenajām idejām, kuras eh, pavisam īsi atgādināšu. Vispirms, tas, ka mēs eh, turpinām eh, domāt pretēji tam, ko domā Trumps, ka mums ir nepieciešama ekonomiskā atvērtība un tā ir nepieciešama mūsu ekonomiskai izaugsmē, mūsu cilvēku labklājībai. Tāpēc mēs piedāvājam turpināt uh, sarunas par brīvās tirsniecības nolīgumiem un uh, iedāvājam uzsākt, piedāvājam uzsākt sarunas ar Austrāliju un uh, Jaunzēlandi. Otrs eh, svarīgi, mēs neesam naivi. Ekonomiskajai atvērtībai jānotiek ar noteikumiem, ar vienādiem spēles noteikumiem visiem un apusējību. Tāpēc arī mēs uzsveram, ka ir jāpabeidz uh, tirsniecības aizsardzības uh, instrumentu reforma, uh, šī jaunā metodoloģija antidumpinga jomā. Eh, mums, mēs aicinam arī to, cik svarīgi ir eh, pabeigt darbu pie eh, likumdošanas priekšlikumu par publisko iepirkumu. Tātad vērtības ir pamats mūsu uh, tirzniecības politikai. Mums ir jāizmanto tirzniecības politika, lai aizsargātu uh, savas vērtības un pašreizējā kontekstā uh, mandāts vēst cauruns par uh, divpusējo investīciju tiesu uh, ir vietā, jo gal galā mums, mēs jau dzirdējām, mums ir jādomā par to, kā mēs varētu mainīt uh, savu investīciju politiku, un mums ir izdevies panākt progresu šajā jomā. Uh, arī tas, kā mēs īstenojam tirsniecības politiku, mēs vēlamies eh, lielāku caurskatāmību. Vairāk deputāti teica, ka tirsniecība notiek pie aizvērtām durvīm, bet vienlaikus šajā komunikē mēs publiskojam komisijas priekšlikumu par mandātu eh, sarunām ar Austrāliju un Jaunzēlandu. Tas ir kas nebijis, jo tādēļ mēs palielinām caurskatāmību daudz vairāk nekā jebkurā citā starptautisko eh, attiecību jomā Un tas mums bija veids arī, kā eh, dot vairāk pilnvaru nacionālajiem parlamentiem, lai viņi varētu sagatavot savu atzinumu. Un mēs arī eh, dzirdējām no um, dažādu valstu valdību pārstāvjiem to, kā tas viņus ietekmēs. Trešais vēstījums, kas nāk no šī komunikē, ja Eiropa vēlas pārvaldīt uh, globalizāciju, Mēs saprotam, cik tas ir milzīgs uzdevums, mums ir jārīkojas kā vienam. Vienots uh, viedoklis uh, ļauj saprast, kādas ir Eiropas Savienības kompetences, un, protams, politiskais process nozīmē, ka ir jāiesausta arī vietējās kopienas uh, pašvaldības nacionālā līmenī, bet vienlaiks mums ir ir jāpanāk e, efektīva, leģitīma politika, iesaistot Eiropas parlamentu un iesaistot arī e, nu, dalībvalstu valdības, kas galu galā nāks klajā ar savu nacionālo nostāju padomē. Un visbeidzot, protams, ir viegli uh, ko teikt, kā jau jūs to atgādinājāt, tirsniecība visiem. Uh, bet svarīgi ir parādīt arī, ka mēs kaut ko panākam, un e, šis ziņojums tiek papildināts ar progresu ziņojumu par to, kā mums veicas ar šīs e, tirzniecības visiem īstenošanu. Un e, tāpat arī šis Sefikunces ziņojums. Mēs tajā pasakam, kas ir paveikt līdz šim, un visbeidzot divi komentāri. Es dzirdēju globalizācijas pielāgošanās fonds, jā, tas ir daļa no projektu, kuram mēs piedāvājam palielināt uh, līdzekļus. Mums ir jādomā arī par tehnoloģiskajām pārmaiņām, pārmaiņām sabiedrībā, dažādiem ārējiem iekšējiem spiedieniem. Jūs noteikti li lieliski saprotat, par ko es runāju. Un visbeidzot, protams, ir bijis daudz aicinājumu eh, vest sarunas par um, tirzniecību un ilgspējīgu attīstību. Uh, Kā jūs zināt, mēs daudzkārt par to esam runājuši. Eh, svarīgi ir ne jau sankcijas vai eh, nesankcijas, bet drīzāk, ko mums izdodas panākt. Un mēs esam pārliecināti, ka mūsu vispārējā pieeja par dialogu un uh, publisko spiedienu plus uh, vēl šie punkti, kas paredz izdarīt spiedienu uz partneriem, labāk iesaistīt, iesaistītās puses noteikti ļauj panākt labāku rezultātu uz vietas. Paldies! Paldies, ir pilnīgi skaidrs, ka šajā pēdējā punktā mūsu viedokļi uh, dalās. Un gal galā arī procedūra kā tāda nebija piemērota. Uh, parlaments netika respektēts. Sarunas tika noslēgtas bez paziņojuma un tika piedāvāts uh, dokuments uh, pat padomei pusstundu tikai pirms sanāksmes sākuma. Tas noteikti nav pareizais veids, kā to darīt. Un par saturu runājot, ir daži punkti, kurus varēja uzreiz īstenot. To varēja paveikt pirms pieciem gadiem, tāpēc jāsaka, ka šajā jomā mums, ir, mums nav pan, izdevies panākt progresu, un es domāju, ka tas ir komisijas politisks lēmums pretēji tam, ko vēlas daudz šeit klātesošie. Es domāju, ka tas ir skaidrs signāls um, nākotnē par nesadarbību, un to daudz kolēģi ir uztvēruši. Ja, vielleicht mit der gleichen Stoßrichtung. Ich würde auch sagen. Jā, arī es um, domāju, eh, ka mums ir jāiet daudz tālāk um, nekā tas, ko komisija savulaik paredzēja. Šobrīd vismaz mums ir vairāk informācijas, un es domāju, ka ēnu referenta teiktais noteikti parādīja, ka mums ir labs pamats turpmākajām diskusijām, un es ceru, ka mums tas arī izdosies, jo ir uh, Eh, protams, vienprātība par to, ka globalizācija var dot eh, daudz un dažādas iespējas. Globalizācija ir veicinājusi attīstību, un eh, mums ir vienotība arī tajā, ka mēs saprotam, ka tas ir izaicinājums, un lielākais um, izaicinājums ir ilgspējas attīstības mērķi, un mums ir arī Parīzes klimata pārmaiņu mērķi. Un es ceru, ka mums būs arī veiksmīgas diskusijas turpmāk. Eh, Šolts eh, teiktais par sarežģītību un eh, Hautals teiktais, ka mums ir jādomā par vispārējiem noteikumiem visiem. Viena lieta ir tas, ko mēs vēlamies, un otra lieta ir tas, ko mēs varam tik tiešām paredzēt kā noteikums, jo pasaulē ir vēl arī citi spēlētāji, kuri varbūt pašreizēju situāciju saskat citādi. Piemēram, Trumps noteikti nepiekrīt mūsu viedoklim. Un katrā ziņā m, mm, protekcionisms, vismaz m, mm, apzināts protekcionisms tāds, kā to īstenot Trumps, ir jānoraida. Un tad ir jādomā, kas ir jādara, lai mēs varētu paši sevi aizsargāt, kā mēs varam stiprināt savas pozīcijas, kur mēs varam rast savus sabiedrotos, un kas attiecas uz ilgspēju. mums ir jācenšas uh, palielināt savu kapacitāti. Mēs nevaram arī uzskatīt uh, ilgspēju par mūsu svarīgāko vadlīniju, jo mums ir jādomā arī tālāk, kā mēs varam savietot savu tirzniecību ar ilgspēju. Un mums ir jādomā, ko mēs darām uh, tirsniecības politikas ietvaros, uh, tad, ja mums neizdodas uh, panākt šo ilgspēju, bet gluži pretējo. Uh, Tāpēc mums ir nepieciešama ļoti plaša stratēģija, un es priecājos par to, ka mums ir šāds uh, dokuments. Tas vismaz ir pamats turpmākai diskusijai, un es noteikti uh, strādāšu arī turpmāk ar ēnu referentiem. Mums ir daudz kopīgi punktu jāraugās, kur mēs varam virzīties tālāk. Paldies! Turpmākais solis būs uh, ziņojumi izskatīšanu 20. un 21. jūnijā. Liels paldies! Tagad desmitais punkts darba kārtībā - Eiropas Savienības vispārējais budžets. Tirzniecības sadaļa. Priecājos, ka šeit ir uh, referents no vadošās atbildīgās komitejas. Vjotīkungs. Un vārds nekavējoties viņam. Grazie, grazie, prezidente. Paldies. Kolēģi. Eh... Paldies, dāmas un kungi. Pateicos jums par to, ka mani šodien šeit uzņemat jūs savā komitejā gandrīz ļoti tāda uh, gāras tūris beigās, kur es šodien pabiju ļoti daudz dažādās, gandrīz visās komitejās, un man ļoti vispārīgi tiešām atklāja to, ka man ir ļoti būtiska šīs tikšanās, jo no specializācijas viedokļa, jā, tad es saprotu, ka, uh, nu, saprotu dažādas lietas, kas budžetā bieži vien tikai pārstāvēts tiek ar skaidļiem, bet īsti nevar vienmēr saprast uh, pamatojumu nozīmi. Līdz ar to šīs tikšanās ir ļoti, ļoti būtiskas. Pavisam īsi jo šodien vēlos vairāk uh, uzklausīt komisiju, komisijas problēmas, pavisam nātri divas lietas, metodas vispirms jautājums, kādas ir arī manas ieceres, ieceres strādāt, tāpat kā kolēģi iepriekšējos gados, tad strādāt, lai pēc iespējas uh, vairāk tad arī varētu sniegt Eiropas parlamenta sniegumu un būdžetam, ne tikai politiski, ne tikai uzklausot un nodrošinot politisko frakciju atbalstu, bet arī institucionāls aspekts šeit svarīgs, lai visas komitejas atbalstītu mūsu nostāju gan trialogā, gan arī vēlāk samierināšanās fāzē par saturu esmu iecerējis uzklausīt savus jūsu ieteikumus rītdien. Zinu, ka jums būs ļoti svarīgs balsojums par eh, mikrofinanciālo palīdzību Ukrainai. Tur arī ir eh, runa par svarīgiem skaitļiem. Šodien kā reiz eh, runājam par šo visu, kaut arī nu, mums vēl nav arī budžeta projekta. Tas tiks prezentēts 23. maijā. Noteikti gaidīsim nākamo nedēļu, lai tad arī analizētu katru skaitli, raudzīt, vai ir pozitīvi vai negatīvi pārsteigumi. Esmu šeit, lai uzklausītu jūsu ieteikumus. Paldies! Pateicos! Un tad referentam Dārtmut kungam vārds. Man ir ārkārtīgi liela privileģija par šo izteikties, strādāt pie šī ļoti maz politiķu, kur saka, esmu ieradies šeit, lai uzklausītu. Tad arī vēlētos es izmantot šo gadījumu, lai norādītu to, cik augstu novērtēju. Nezinu, vai visi to zina, bet tikai KR uh, kolēģi šeit man ir mana grāmata, ko esmu uzrakstījis par tirdzniecību. Varbūt jā, to varētu izplatīt. Uh, Līdz ar to gribu runāt plašāk, ne tikai par tirzniecību. Vispirms par atzinumu. Tā tad es uzskatu, ka šeit ir jābūt arī uzsveram uz to, ka jāatbalsta mazvidēju uzņēmumi. Mēs tagad zinām, un tas īsti nebija tik skaidrs 70. gados, ka mēs zinām ka tagad, ka MVU patiesībā vāda ekonomiku un arī seko ekonomikai. MVU ir uh, tieši tie uzņēmumi, kas nodrošina izaugsmi un inovācijas. Tas ir jāatzīst arī Eiropas Savienības budžetā. Otra lieta - mikrofinanciālais atbalsts. Te es gribētu kādu precizējumu par to, vai Eiropas Savienības budžets to paredz Vai ir paredzēts arī apvienotās karalistes uh, iemaksā atbalstam arī pēc tam, kad pametīsim Eiropas Savienību? Jūs zināt, ka apvienotāji karalistei ir šis milzīgais palīdzības budžets. Cik daudz man ir atvēlēts laiks, cik es varu runāt? Nav ierobežam labi. Tātad uh, mums ir uzpūsts uh, palīdzības budžets apvienotāji karalistē. Uh, un tas bieži vien nonāk pie šīs mikrofinanciālās palīdzības. Eiropas Savienības budžetā, tad eh, kādas ir īsti, kāda ir jūsu aprēķini par šo, kā tas viss izskatīsies pēc nākamā gada marta? Treškārt, tad, nu, es uzskatu, ka makrofinanciālai palīdzībai jābalstās uz vajadzībām un nevis uz politikām. Uh, Tātad uz vajadzībām, nevis uz politikām. Tālāk Eiropas Savien... uh, Savienībai ir arī tirzniecības attiecība palīdzība, kā Eiropas Savienības atbalsts tirdzniecībai. Es dotu priekšroku izteikumam tirzniecība, nevis palīdzība. Manuprāt, par to Eiropas Savienībai vajadzētu rūpēties. Tālāk tirzniecības nolīgumi. Te interesanta statistika, ja skatāties Eiropas Savienības tirsniecības nolīgumus. Tas ir ļoti interesants veids, kā pavadīt laiku. Visas Eiropas Savienības tirsniecības nolīgumos šo valstu IKP deviņas val, deviņās valstīs ir tikai lielāks IKP nekā Dānijās. Dānijā. Un mazāks kāpņu karalistē. Nu, jā, Eiropas Savienības Japānas nolīgums arī ir tagad pēdējā stadijā. Un tas mainīsies ar vienu punktu. Taču tas norāda, cik liels grūtības ir uh, Eiropas Savienībai um, noslēgt būtisks tirdzniecības nolīgumus. Tad mans arguments ir tāds, ka cilvēktiesības darba tiesības, lai cik vēlams tās arī būtu, tomēr tirsniecības nolīguma nav pareizais veids, kur to atrunāt, citā tirsniecības nolīguma kā tāda vispār nebūs. Un visbeidzot, arī, nu, es pilnībā esmu pret to, ka tirdzniecībai jābūt instrumentam, lai veicinātu izaugsmi nodarbinātību. Tirdzniecība nevar būt ārlietu politikas instruments. Uh, Nerunāšu tikai par tirzniecību, man ir vēl trīs komentāri. Vispirms, ES vairs nemaks. Tātad budžet, apvienotā karaliste izstājas un nemaksās vairs Eiropas Savienības budžetā. Līdz ar to daudzām valstīm vajadzēs palielināt savas iemaksas. Tas novedīs daudz valsts pie nopietnām grūtībām. Tad jānorāda arī, ka Eirozonas dalību valstīm ir līgumos pienākums ierobežot uh, valsts budžeta deficītu. Kad Kad Briti pametīs Eiropas Savienību, tad ir būdžets jāsmazinās, jāpalielina. Ir jābūt vienam Eiropas parlamenta atrašanās vietām un nevis, vietai nevis diviem. Un visbeidzot, Luksemburga ir visbagātākā valsts Eiropas Savienībā, viena, viena no piecām bagātākajām arī pasaulē, taču tur ir 2000 administratīvo darbu, viet, darba vietu Luksemburgā, kur ir saistīts tieši ar Eiropas parlamenta darbu. Un, nu, to varētu varbūt Bulgārija un Dienviditālija te vajadzētu atbalstīt šie 2000 darba vietas, tad varētu tikt atvēlēti. Citur, nevis Luksemburgā. Šaubos, ka nu tieši šāds izskatīsies mūsu komitejas ziņojums Bet, nu jā, jūs man tik uzmanīgi klausījāt, tad arī gribēju pateikt visu, kas bija uz sirds. Paldies! So, six minutes of glory. Yeah. <laughs> Yeah. Sešas minūtes uzslavas. Lieliski. Pielner kunga nav, bet ir Andru Kienskundze. Paldies priekšsētāji, paldies referentam. Es runāšu Fjellner kungu vārdā, viņš ir mans ETP kolēģis un nu, referents pie šī ziņojuma projekta. Daži komentāri. ETP atbalsta galvenos principus par Eiropas parlamenta vārdlīnijā par 2019. gada budžeta procedūru. Otrakārt, līdzek, tad ir jāprioritizē arī Eiropas Savienības budžets, lai uzlabotu mūsu līdzpilsoņu dzīves līmeni, lai viņi arī iegūtu no globalizācijas. Kopumā tas nozīmē, ka ir jāinvestē pētniecībā un inovācijās, lai mūsu ekonomikas kļūtu startautiski konkurētspējīgas. Par tirzniecības politiku Komisija ir jāturpina savu ambiciozā tirdzniecības politikas uh, darba kārtību, jābūt rīkiem instrumentiem, lai MVU varētu darboties efektīvāk. Instrumentiem ir jābūt tādiem, lai uzņēmumi varētu arī ievērot izcelsmes noteikumus. Nu, kopumā tas arī ir viss. Tad arī sagaidām uh, turpmākas diskusijas un atzinuma projektu. Paldies! Un tagad eh, Moskas kundze sociāldemokrātu vārdā. Paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies arī Daniela, kas ieradies, lai uzklausītu katras komitejas prioritātes. Uzskat un ceram arī, ka mūsu indikācijas atspoguļosies uh, gala šajā uh, ziņojumā mūsu nostāja atšķiras nedaudz no tās, kādu prezentē pats referents. Tad arī kā grupa nāksim klajā ar savām prioritātēm. Tās nav gluži tādas pašas kā pagājuši gadu. Uzskatām, ka ja global, globalizācijai ir jāiekļauj pilnīgi visi, tomēr ir jābūt arī saskanībai starp dažādām politikām. Ir jābūt šai kapacitātei arī iekļaut arī citus uh, ieguldījumus no komisijas un, komi un uz ko reaģē arī mūsu komiteja. Nedomājam, ka tikai viens tirsniecības nolīgums var atrisināt visas problēmas. Ļoti svarīgi ir to arī stiprināt ar dažādiem citiem finanšu avotiem, kam ir tieši šādi pat mērķi. Trīs galvenie punkti. Vispirms ir nopietni jāpārdomā, kāds izskatīsies Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds. Uzskatām, ka tam nav paredzēts pietiekams finansējums. Efektīvāk tas ir jāpiemēro ne tikai tur, kur ir krīzes situācija, bet lai šis fonds ar koordinācijas ietekmes novērtējumu palīdzību varētu arī um, identificēt, uh, varbūt arī tāds turpmāks soļus, ne, nu, varbūt nevajadzētu preventīvi tam darboties, bet, nu, iesaistīties jau krīzes sākotnējā stadijā. Otrakārt, ļoti svarīgi palielināt arī finansējumu, lai īstenotu tirsniecības nolīgumus, jo arī ņemot vērā to, ko mēs redzējām ar AKK valstīm, ar Koreju, uh, un citā. Mēs tad redzam, cik ļoti iluzori ir, nu, piemēram, prasīt iekļaut NVO, ja netiek paredzēts efektīvs NVO finansējums. Tad mēs redzējām, cik ļoti svarīgi ir efektīvi iesaistīt pilsonisko sabiedrību, lai nodrošinātu uzraudzību un tam līdzīgi, lai arī padarītu šo tirsniecības nolīgumu par efektīvu arī ekonomiskajos aspektos. Tāpēc uzskatām, ka tiešām šeit ir svarīgi paši uzstāt uz uh, īstenošanas finansēm pagājuši gadu kopā ar kolēģi. Mums veiksmīgi izdevās prezentēt pilotu projektu, lai apkopot arī dzī, uh, datus, kas ir saistīti ar dzimumu pārstāvniecību arī šodien nāksim klajā ar šādiem uh, dzimumu līdztiecības datiem tieši tekstilu rūpniecībā reģiotekstu programmu, lai varētu īstenot un tam līdzīgi. Paldies! Pateicos! Uh, Mr. Lunes is supposed to be. Lunes kungam bija par šo jāizsakās, bet EKR nedomā, ka mums būtu jāparedz budžetā šeit kāds apropriācijas, jāpalielina apropriācijas, ja mēs neatrodam risinājumu, kā mazināt nesamaksāto maksājumu daudzumu. Ne, nevaram runāt par konkrētiem skaitļiem, ja nav konkrēti priekšlikumi, bet ja būs diskusijas par to, uz ko jākoncentrējas, te piekrīt referentam jāatbalsta MVU, inovācijas, uzņēmēja darbība. Uh, Te tiešām ir jārunā arī par ļoti precīzākām, daudz precīzākām prioritātēm un nevis tikai prasīt vairāk naudas. Vai ir vēl kādi komentāri? Kelikungs. Found... Vispirms. Detmut kunga komentāri man likās, teiksim tā, interesanti. Un ko teica kolēģi pirms brīža par globalizācijas pielāgošanas fondu. Jā, es uzskatu, ka ir nepieciešams runāt par lielāku fondu, plašākiem parametriem, lai reaģētu uz dažādu veidu krīzēm, esošām nākamām. Tādējādi mēs paudīsim empātiju ar pilsoņiem, tad, kad viņiem ir vislielākā nepieciešamība. Nu, bet nu, mūsu darbība tiek ierobežota, jo, nu, ir globalizācijas fondā, protams, noteikumi, bet arī budžets nav pietiekams. Esam jau par šo runājuši, īpaši jau arī komisijas priekšlikumiem par uh, nākamajiem budžetiem, par to, ka tiek dublēts Erasmus uh, finansējums, pētniecība un tam līdzīgi. Bet ir tiešām jāredz, kur cilvēki dzīvo vislielākā stresā. Tas notiek tad, kad viņi zaudē darba vietas, kad notiek dažādas eh, nopietnas eh, krīzes satricinājumi un kad ir jārēģē ātri un adekvāti. To var darīt tikai tad, ja ir nepieciešams budžets, kas to ļauj darīt. Lūk, tas ir ļoti svarīgs punkts, gribēju izteikt tam savu atbalstu. Hedī, jā, es tūlīt gribu sevi pasludināt ar ēnu referenti. Uh, <laughs> Two points very briefly. Uh... Paldies, divas dažas uh, īslietas. Kas ir iedarbīgākais veids, kā palīdzēt atbalstu tirsniecības programmām? Nu, piemēram, kā Eiropas Savienība varētu vairāk atbalstīt sievietes globālajā vērtību ķēdē izveidot un radīt uzņēmumus un tam līdzīgi. Un otrkārt, tagad, kad mums ir tik daudz diskusijas par uzņēmēju darbību cilvēku tiesībām, varbūt vajadzētu nodrošināt, lai ES, īpaši, lai arī komisijai būtu resursi, lai varētu organizēt dažāda veida projekts, pilotu projektus un ļaut arī iesaistītajām pusēm aktīvāk iesaistīties. Nu, te ir kaut kas tāds, kas mums tiešām ir jāveicina. Paldies! Jā, nu, Atbalsts tirzniecībai ir viens no svarīgākajiem instrumentiem. In partner countries, looking to sub-Sahara, it's really important. Par Zemsahāru svarīgi. To... Un tas arī ir svarīgs instruments, lai atbalstītu tirsniecības schēmas, arī vienšu vienlīdzīgo tirsniecību. Es dzirdēju baumas, ka komisija vēl samazināt finansējumu palīdzībai, lai finansētu jaunos migrācijas vienošanās vai vienalga, kā mēs to saucam. Vai tas tā ir? Vajadzētu tomēr turēties pie šī atbalsta tirzniecībai, palīdzībai tirzniecībai. Šis nu diena ir svarīgs instruments godīgai tirzniecībai. Nekādā gadījumā nevajadzētu samazināt šo finansēm, Pīter. Thank you very much, uh, Chair. Lielas paldies priekšsēdētāji, paldies arī referentam un atzinumu sniedzējiem no komisijas puses. Manuprāt, šis ir tiešām ļoti aktuāls mirklis, gudra uh, rīcība saistībā ar globālajiem jautājumu diskusijām, ka tagad mēs runājam arī par budžetu, jo budžets ir viens no tiem instrumentiem, ar kuriem cenšamies parādīt, ka pastāv uh, šāda kopīga atbilde, izmantojot dažādas instrumentus, lai cīnītos ar globalizācijas radītajām iespēju izmantošanu. Tirzniecības nolīgumi ir ļoti būtiski instrumenti, tādi ar kuriem mēs varam radīt izaugsmi, darba vietas, attīstību un diezgan lēts instruments savā ziņā, ņemot vērā kopīgo Eiropas Savienības izdevumu apjomu. Šeit tirzniecības izdevumi nerada lielu daļu budžetā. Runāt par konkrētajiem uzdotajiem jautājumiem, pieminēšu pāris. Pirmkārt, šis Aid for Trade atbalsts tirzniecībai. Šī programma. Nesmu dzirdējis nekādas šādas baumas, kā jūs priekšētāte kungs saistībā ar iespējām izmaiņām budžetē. Un to ir grūti kaut ko šeit uh, pieminēt, pirms nākamnedēļ komisija būs pieņēmusi šo budžetu projektu. Daži no jums uzsvēra MVU lomu un tiem paredzētos instrumentus, un liela daļa no tirzniecības ģenerāla direktorāta budžeta tiek um, ieguldīta, lai izstrādātu attiecīgas instrumentus, lai palīdzētu daudz uh, labāk MVU. Tika uzsvērts arī, cik būtiski ir īstenot saziņu. Šeit mēs arī attiecīgi esam rīkojušies un guvuši atbalstu Vairāki deputāti pieminēja to, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai būtu kopīga politikas atbilde, lai cīnītos globalizācijas vidē saistībā ar struktūrālajiem fondiem. Šeit ir runa par investīciju fondu, kuru Kelija kungs pieminēja. Un arī jau agrākās debatēs komisija piedāvājusi 50% globalizācijas investīciju fonda palielinājumam nākamajā daudzgadu finanšu schēmā. Tāpat, kā jau daudzi to uzsvēra, to starp arī Moskvas kundze, atbalsts, kas ir paredzēts eh, pilsonās sabiedrības iesaistīšanai, īpaši tās struktūras, kuras veidojam tirsniecības nolīguma ietvaros vietējās padomdevēju grupas un tā tālāk. Tāpat arī finansējums, kuru nodrošinām uh, lai pilsētas sabiedrības pārstāvi varētu piedalīties uh, dialogā ar mums. Un tas ir ārkārtīgi būtiski mūsu rīcībā, lai nodrošinātu informāciju. Un attiecībā par pārējiem komentāriem es to ļoti uzmanīgi ņemu vērā un interesi gaidu turpmākās diskusijas, jūsu sagatavotos ziņojumu atbalstu arī, jūs pausto atbalstu trade ģenerāldirektorātam. direktorātam to, ka mums ir nepieciešami tie resursi, lai mēs varētu paveikt savu darbu un atbalstīt arī jūsu darbu. Paldies! Paldies! Vai nu budžeta komitejas kādu komentāru? Prezidente, molto velocemente. Jā, paldies, priekšsētāji īsi. Kā jau es eh, to biju iedomājies, ir ļoti liederīgi un vērtīgi piedalīties specializēto komitejas sēdēs. Jūs arī precizējāt vairākus jautājumus kas man bija aktuāli. Es gribētu koncentrēties uz trim aspektiem. Pirmais - aicinājums uh, atbalstīt mazos vidējos uzņēmumus. Te vēlos apliecināt, ka par to runāja. Tas ir lūgums no visām komitejām. Pilnībā tam piekrīt viss Eiropas parlaments Eh, katrs par savu, savu apsvērumu dēļ un savus kompetences dēļ, bet nu viss ir viensprāts par to, ka ir jāatbalsta mazie vidēji uzņēmumi. Tas jau ir iesakņojies pilnīgi visā Eiropas parlamentā, tas ir ļoti svarīgi. Pār Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu par to tik daudz runāts. Bieži vien es strādāju arī budžeta komitejā pie šī jautājuma. Diemžēl šodien Mēs runājam par 19. gada budžetu, pēc tam cita lieta būs runāt par nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Kāda Eiropas komisija tad arī nāks klajā ar savu priekšlikumu šajā uh, punktā un citos par vispārīgu reformu, par šo fondu. Un kā to arī minēja kolēģi, cerams, ka tas ies tādā virzienā, lai fonds būtu lielāks, lai tas uh, arī varētu reaģēt ātrāk un nevis tik novēloti. Nevis novērst krīzes, bet lai tiešām tas uh, būtu uh, dalību valstu atbalsts, bet tas viss ir saistīts ar nākamo DSF un šī fonda pārskatu. Pēdējie komentāri par Brexit ietekmi uz Eiropas budžetu. Nu, varbūt tās nebūs labas ziņas Dārkmūt kungam, bet ir jāatgādina viņam, ka apvienotā karalīste arī 19. un 20. gadā ir apņēmusies arī sniegt savas iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Un līdz ar to par šo budžetu, budžetu varam uh, būt mierīgi. Bet par nākamo budžetu Redzējām arī DSF, ko piedāvāja komisija. Diemžēl tātad no 28 uh, valstīm mēs būsim 27, bet o, uh, tomēr budžets palielināsies. Paldies! No, e, e, e, vēl, vēl, vēl piedodiet. Kā jau es sacīju, uh, visās arī citās komitejās es rīkošos soli pa solim. Tagad šajā tikšanās mēs eh, neatri, neatrisināsim eh, visu starp interkomiteju un budžeta komitejas referentu, bet, nu jā, formāli tad mēs iziesim cauri katram budžeta veidošanas uh, posmam. Thanks a lot. Mr. Dartmouth, you want to conclude? Paldies, Dartmār kungs, vēlties, ko noslēdzoši piebild. Nu, jā, vēlējos pateikties ikvienam par paustiem komentāriem, kurus arī ļoti uzmanīgi ņemšu vērā. Tāpat arī paldies mūsu viesim. Really Tas tiešām bija ļoti īsi. Liels paldies! Liels paldies un uh, veiksmi saistībā ar budžetu! Ar to mēs esam nonākuši pie nākamā un pēdējā darba kārtības punkta. Eiropas Savienības investīcija politika. Sākotnēji mēs cerējām, ka varēsim saņemt kaut kādu informatīvu materiālu par šo jautājumu, jo ir notikusi bijusi nozīmīga attīstība pēdējo mēnešu laikā. Un vēlos pieminēt dažus no šiem aspektiem. Mums ir priekšlikums par uh, daudzpusējo investīciju tiesu. To atbalstīja arī Eiropas parlaments. Un padome pieņēma sārunu vešanas direktīvas. Tātad akmens tika iemests upē. Un, protams, ko šī attīstība nozīmē divpusējiem nolīgumiem. Tad mums ir investīcija tiesu sistēma Vietnamā, Singapūrā, Meksikā. Un kāds tad ir šīs attiecības? Un tad, protams, es ar eh, zināmu prieku iepazinos ar Eiropas tiesas tiesnešu nolēmumu par dažiem divpusējiem tirsniecības nolīgumiem, kur ir iekļaut šī novecojušā vecmodīgā ISDS sistēma, un šis nolēmums bija ļoti skaidrs attiecībā to, ka tas neatbilst Eiropas tiesību aktiem. Un kādas tad ir konsekvences komisija? Īpaši ņemot vērā enerģētikas hartas reformas. Vai jūs piekrītat šim nolēmumam? Manuprāt, šī reforma procesa ietvaros mēs nevarētu atkal vienoties par ISDS mehānismu. Un treškārt, eh, manuprāt, viss ehm, satraucošākais fakts, kuru dzirdēju no, pirms pāris dienām no savas asistentes Mirjamas, proti laika posmā pēc šīs 2012. Eh, gada vecstāva regulas pieņemšanas komisija ir vienojusies par vairāk nekā simts divpusējas investīciju nolīgumiem mūsu slavenajās valstīs, un daudzos no tiem ir iekļauts ISDS, un kā tas var vispār notikt pēc mūsu smagajām diskusijām, kuras es ļoti labi atceros, ka mums bija ļoti daudz diskusiju ar komisijas pārstāvjiem, pat ar pašu komisāru kungu par šo investīciju sistēmu. Nu, manuprāt, tas ir pilnībi, pilnīgi nepieņemami, taču tāda ir šī realitāte. Un ceturtkārt, mums vēl joprojām pastāv divpusējie investīciju nolīgums starp dalībvalstīm. Un kā tas tā var būt? Tātad četri jautājumi, uz kuriem es gribētu dzirdēt atbildes. protams, arī kādus skaidrojumus no Karlo Petināto kunga un Kolina Brauna kunga, bet, nu, perfektākā veidā būtu saņemt to visu rakstiski, bet, nu, lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Tiešām ļoti interesanti jautājumi. Un mēs ar prieku centīsimies sniegt atbildi šo pār minu, pāris minūšu laikā. Protams, kā jau pagātnē esam ziņojuši, kopš 2015. gada, kad pieņēmām visaptverošas reformas mūsu investīcija aizsardzības politikā, mēs esam panākuši ievērojumu virkni sarunu, ļoti būtiskas sarunas, kur ietvaros mums bija iespēja inkorporēt jauno reformu pieeju, proti investīciju aizsardzības nosacījumi tika atspoguļoti daudz skaidrākā veidā, lai nebūtu neskaidrības saistībā ar interpretāciju. Un esam arī mainījuši mūsu strīdu izšķiršanas sistēmu uz investīciju tiesu sistēmu. Protams, ka ir Singapūras eh, nolīgums FTA, kur pilnībā ir inkorporēta šī pieeja cetā. Protams, ir ņemts vērā šī jaunā pieeja, kaut gan investīciju aizsardzība vēl netiek piemērota, nav stājusies spēkā. Un nesen esam panākuši politisku vienošanos ar Meksiku, kurā atkal ir iekļauta jaunā Eiropas Savienības investīciju aizsardzības un uh, strīdu izšķiršanas pieeja. Tas ir ļoti lielisks panākums. Tāpat arī noticis saistībā ar Vietnamu. Tas ir vēl viens nolīgums, kuru ceram parakstīt līdz šī gada beigām. Manuprāt, tā ir ļoti būtiska attīstība ar ļoti nozīmīgiem partneriem, kuri pagātnē vienmēr ir diskutējuši par investīciju aizsardzību ļoti dažādi, citādāk, atšķirīgā veidā, tādā nafta stilā, un mums ir izdevies panākt vienošanos, īpaši Eiropas Savienības ietvaros par to, kā mēs vēlamies īstenot noregulējumu. Tas ir tas, ko esam panākuši. Protams, ka vēl notiek sarunas ar Japānu. Brīvās tirzniecības uh, nolīgums politiskā veidā ir noslēgts, taču mēs turpinām diskusijas par investīciju aizsardzību aspektiem. Un, protams, ka turpinām sarunas ar Indonēziju, Čīli un Ķīnu. Kas notiek ar jūsu jautājums par šo vectēvu regulu? Nu, kopš 2015. gada, kad mēs ievērojam, reformējam mūsu pieeju, mēs arī reformējam veidu, kādā veidā mēs autorizējam dalību valstis vest sarunas un noslēgt divpusējos investīciju nolīgumus ar trešajām valstīm. Protams, ka mēs eh, sniedzam šādu autorizāciju dalībvalstīm, taču tikai ar tādiem partneriem, ar kuriem Eiropas Savienība acīm redzam neved sarunas vai neparīdz to darīt tuvākajā nākotnē. Šiem nolīgumiem ir jābūt saskaņotiem ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un arī mūsu politikas pieejai. Tādēļ mēs šo autorizāciju izsniedzam, ievērojot zināms nosacījumus. Un šajā autorizācijā autorizācijas ietvaros mēs sagaidām arī īstenot uh, ievērojams reformas attiecībā uz ISDS, uz caurskatāmību, ētiku un daudzpusīgām investīciju tiesām. Šie ir šie nosacījumi, balstoties uz kuriem mēs piešķiram šo autorizāciju. Kopš 2015. gada tika autorizēts 85 jauni nolīgumi, 12 nolīgumi ir nepieciešama parakstīšana, jo sākumā ir nepieciešama autorizācija sarunu vešanai un tad arī parakstīšanai, lai varētu to noslēgt. Mēs nesagaidām, lai šīs investīcija tiesas tiktu reproducētas visos šo nolīgumu aspektos, jo tas varētu radīt ārkārtīgi lielas izmaksas, jo īpaši ar tādiem mazākiem partneriem. Tas ir viss, ko es varu pateikt par šīm investīciju nolīgumiem un šo vecstāvu regulu. Tad jūsu pieminētā aspekts mums arī ir ārkārtīgi būtisks, mums ir jāmodernizē šī vienošanās. Šeit mēs iedrošinām pārējos partners un sekretariātu virzīties uz priekšu, Tas nav viegls process, šis nav divpusējs nolīgums, bet daudzpusējs ir iesaistīti vairāki partneri, strādājam kopā ar viņiem, lai īstenot šo modernizāciju, īpaši attiecībā uz pamatnoteikumiem, lai virzītos uz daudz modernāku pieeju. Protams, ka šis process nav vienkāršs, taču šis ir tāds uh, pilotu uzdevums saistībā ar turpmākajām sarunām. Un mēs iedrošinām pilnīgi visus partnerus, dalībvalstis. Šeit ir būtiski Centrāla Eiropas, Austruma Eiropas valstis, bijušās Padomju Savienības valstis, lai šīs valstis daudz aktīvāk virzītos uz priekšu saistībā ar Eiropas enerģētikas hartas reformēšanu. Un šeit, eh, kā jums zināms, mums pastāv dažādas reformu problēmas. Runāt par eh, strīdu izšķiršanas pusi. Šeit nākotnē tas attieksies arī uz strīdiem saistībā ar enerģētikas hartu. Paldies, tagad došu vārdu Kolinam. Es mazliet pastāstīšu par šo 12. investīciju tiesu, par diviem aspektiem Eiropas Savienības aspektu un ārējo aspektu. Un kā jūs priekšējā kungs minējāt, šī sārunu vešanas direktīva un autorizācijas direktīva padomē tika pieņemta 20. martā. Tās uzreiz tika publicētas, taču šī ir pirmā reize, kad šāda sarunu vešanas direktīva tikusi publicēta vienlaikus ar pieņemšanu. Šie dokumenti ir pieejami padomes un komisijas tīmekļa vietnēs. Jūs uzdevāt jautājumu par attiecībām starp divpusējiem investīciju tiesu sistēmām, un metodu, kuru piemēram ir tāda, ka divpusējo investīciju tiesu sistēmas tiks aizstātas ar daudzpusējām investīciju tiesām, tad, kad šīs tiesas tiks izveidotas. Tātad mēs turpināsim vest sarunas, izveidot šīs daudzpusējās investīciju tiesu sistēmas un tikmēr uh, vēl joprojām spēkā būs divpusējās investīcijas sistēmas. Un kā jau Karlo pieminēja, mūsu nodoms ir panākt to, lai šīs vecās tiesu sistēmas energo nolīguma ietvaros tiktu aizstātas ar jauno laika gaitā. Un šeit mēs piemērojam tādu mehānismu, ar kuru šīs eh, daudzpusējā tiesu sistēma būtu jāpiemēro vairāk kā 300 eh, šiem eh, divpusējiem nolīgumiem, kā arī visiem pārējiem nolīgumiem, kas noslēg gan starp dalībvalstīm, gan dalībvalstīm trešajām pusēm. Runāt par šo ārējo aspektu. Kā jums zināms, sarunas ir uzsākšās par ISDS multinacionālo formātu, apvienotā nāciju ietveros. Šeit notiek trešās darba grupas darbs. Pēdējā sanāksme šajā darba grupā notika 23. aprīlī. Tika pārstāvēts ļoti daudz valstis, vairāk kā 60 šajā darba grupā. Un tas ir daudz lielāks skaitlis nekā iepriekšējā darba grupas sanāksmē novembrī, tātad interese ir pieaugusi, turklāt ar vien vairāk dalību valstu nosūtu augstāka līmeņa pārstāvs šīm, šīm tikšanām, tātad tiek pievērst ļoti nopietna uzmanība. Un vēl viena lieta, ko vēlos pieminēt, ir tas, ka piedalījās arvien vairāk iesaistīto pušu, kas piedalījās šajās diskusijās. Diezgan ievērojams skaits no uh, Eiropas Savienības NVO. Kā jūs varbūt atceroties, Izraēla darbojas trīs soļu režīmā. Šeit ir jārunā par nepieciešamībām, par uh, iespējamo reformu, kāda tā varētu būt, un aprīļa darba grupas iestveros mēs noslēdām pirmo soli. Analizējām esošās bažas. Tagad pāriesim pie otrā soļa - reformu interesi pēc reformēm. Tas notiks oktobrī. Un runājot par šīm paustajām bažām un kritiku šo posmu, ļoti daudzas uh, dalībvalsts pauž uh, kritiku un bažas saistībā ar esošo sistēmu, un ļoti daudzas valstis arī piekrīt Eiropas Savienības iedokļiem šajā ziņā. Uh, Ļoti liels skaits uh, valstu pauž bažas saistībā ar to, ka trūkst apelācijas iespējas, konsistence, paredzamība. Tāpat arī šīs esošās sistēmas athok daba, etapu. Tātad, ja jūs vēlties labu pamatu, lai nu, varētu pāriet pie nākamā soļa, diskutēt par šo reformu nepieciešamību, un tas notiks nākamās darba grupas sanāksmē, iespējams, oktobrī vai novembrī šajā pašā gadā. Un noslēgumā īsumā jūs pieminējāt akmējā lietu. Šis ir iekšējā tirgus jautājums. Un ar to nenodarbojas tirniecības ģenerāla direktorāts, taču varu pieminēt to, ka ņemot vērā akmēja nolīku, nolēmumu, komisija vēlas kopā ar dalību valstīm strādāt pie tā, lai tiktu likvidēt visas Eiropas Savienības iekšējie VTA un aplikācijas saistībā ar energo nolīkumu. Liels paldies! Jā, liels paldies! Manuprāt, tas ir vairāk nekā nepieciešams. Viss vecie uzņēmumi, viss, kas notika pret Spāniju, saistībā ar energohārtu, šī rīcība tiešām nebija pieņemama. Taču man ir vēl viens papildi jautājums. Kāda ir šī valstu kritiskā masa, kas jums ir nepieciešama daudzpusē eh, investīciju tiesai. Svētdien es apmeklēju Hamburgu, kur atrodas starptautiskā zivsainiecības tiesa. Jūrniecības tiesa. Karlā šeit pieminēja Vietnamu, Meksiku, Kanādu, saistībā ar ICS sistēmu. Tātad šeit ir daudz liela partneru un Eiropas Savienība. Tātad, Kolin, cik daudz ir nepieciešams? Paldies! Tas ir ļoti labs jautājums. Ja drīkst teikt, manuprāt, tas ir vairāk tāds operatīvs jautājums. Šis slieksnis, cik daudzas valstis ir nepieciešamas, lai pamatot to, ka ir jāmaksā atalgojums, lai izveidot sekretariātu. Nu, mums ir nepieciešams Eiropas Savienības dalībvalsts, pati Eiropas Savienība, un sagaidītu arī tos partnerus, kurus Karlo pieminēja, ka šie partneri ir pieņēmuši investīciju tiesu sistēmu, un, manuprāt, mums ir nepieciešama vēl virkne citu valstu, taču katrā gadījumā mums nav nepieciešams 100 vai 150 šādi skaitļi. Ko tas ir PTO? Tātad 40, 50 apmēros tie būtu reālie skaitļi. Taču tiešām ir pārsteidzoši, cik liela interese tika pausta saistībā ar šo darba grupu. Un tas skaidri liecina par to, ka mēs uzdodam pareizos jautājumus īstajā laikā. Paldies, ir pieteikušies viens, divi, trīs runātāji. Lūdzu. Marija Rēna, jā, paldies, ja es pareizi saprotu pēc uh, skaidrojumiem, kas tika sniegti. Ir tiesas spriedums, kurā teiks, ka SDS, tātad iekšējie SDS starp dalībvalstīm nav pieņemami. Tātad mērķis ir pārvērst šos iekšējos uh, līgumus, lai mums vairs nebūtu šī līdzinājā sistēma, bet dalībās noslēdz ārējos uh, līgums ar ISDS, tāpēc, ka uh, um, citādi šī procedūra izmaksā pārāk dārgi. Un ir tāds kā Eiropas līmeņa ietvers, kas pavad šos dalībvalstu divpusējos ārējos nolīgumus, lai pateikt, cik lielā mērā tie ir konsekventi un saskaņā ar Eiropas Savienības politiku. Bet ja ESDS netiek uzskatīts par pieņemamu risinājumu Eiropas līmenī, ja ESDS ir nepieņemams risinājums, tad kā jūs pieļaujat to, ka dalībvalsts var uh, noslēgt ārējo līgumu ar šo SDS. Es domāju, ka tas gal galā nav saskaņā ar Eiropas Savienības politiku un to politiku, kur jūs uzraugat un kur īsteno dalībvalstis. Dalībvalstīm vismaz nevajadzētu noslēgt šos divpusējos investīciju nolīgumus ar SDS. Un tas gal galā arī papildina jūsu sniegto atbildi, jo, ja. Mm, ICS ir pārāk dārgs risinājums, ja jūs aizliedzat SDS, tad viņas gal galā izraudzīsies uh, daudzpusējot uh, tiesu. Ja, es, ja jūs sakat, ka nevajag maksāt par um, SS, tāpēc, ka tas maksā pārāk dārgi, tad gal galā viņas neizraucīsies šo te daudzpusējo tiesu. Tāpēc es domāju, ka tas nav konsekvents saskaņā ar to politiku, kādu Eiropas Savienība īsteno. Uh, Un man jāsaka, ka mm, es gal galā, eh, kā Beļģijas pārstāve, esmu satraukta, jo es esmu, jo ir ticis uzdots jautājums tiesai par ICS um, ehm, savietojamību. Un es gal galā esmu redzējis šos dokumentus. Es zinu, ka tagad ir paredzēts noslēgt divpusējo līgumu ar um, iepriekšējo ISDS. E Tātad ar šiem ISDS e un, un um, jā, protams, ka politikā ir iespējams um, būt ilkosīgiem. Un ir šeit neliela rindkopa, kurā ir teikts, jā, mēs atbalstam šo multilaterālo uh, tiesu, jā, mēs atbalstam izdējas, e bet uh, nolīguma pašās beigās mēs maziem burtiņiem ierakstam, ka mēs atbalstam arī šo te multinacionālo risinājumu. Nu, ja jūs tik tiešām atbalstat to, tad gal galā ir jāiet šā um, multilaterālā risinājuma virzienā, jo pretējā gadījumā tas nav konsekventi. Emma. Thanks. Um, one of the main sticking points. Šis te īstais um, jautājums ir cieši saistīts ar uh, tiesnešu iecelšanu, jo īpaši uh, tirsniecības arbitrācijas gadījumā, un kā jūs gal galā mm, garantēsiet neatkarību šajā procesā. Un uh, tad es vēlētos uzdot tiešāku jautājumu par vispārējo Eiropas Savienības investīciju politiku. Um, šobrīd eh, vedot sarunas par nolīgumu ar Taivānu un Hongkongu. Eh, un Marī Maņī. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, kā jūs sapratīsiet, es nepiekrītu uh, komisijas piedāvātajam risinājumam par investīciju aizsardzību. Šī arbitrāžas uh, tiesa galu galā nepiedāvā vienlīdzīgas noteikumus visiem. Es esmu par vienlīdzību visiem, un es domāju, ka to ir iespējams panākt ar mm, tradicionālo tiesu un mm, parasto mm, neatkarību. Protams, ka šai te piedāvātajai tiesai ir mm, zināms priekšrocības, tas uzlabo situāciju salīdzinot ar ISDS. Uh, Bet uh, ICS uh, nav uh, perfekts risinājums un gal galā jāsaka, ka arotbiedrības, vidas aizsardzības organizācijas nevar te neko darīt. To var darīt tikai investi investori. Tāpēc es domāju, ka tas nav pareizais risinājums. Tātad mēs runājam par daudzpusēju tiesu Un es gribētu uzdot jautājumus. Eh, Kolins Grauns ir paziņojis, ka eh, vairākas valsts ir ieinteresētas, bet cik daudzas un kuras valstis ir izteikušas savu interesi? Arī es varbūt interesējos, bet ko tas nozīmē, vai, tās, vai šīs valsts tik tiešām ir gatavas iesaistīties un kaut ko paveikt šajā jomā? Un vispētot es vēlētos uzzināt, kāds ir darba grafiks. Jūs pieminējāt oktobru, novembri šeit darba grupai. Ano, kā tad kaut galā šī uh, daudzpusējā tiesa varētu parādīties. Un visbeidzot līgums ar Japānu. Japāna piekrīt tam, ka mēs pāriem no ICS uz uh, multilaterālo uh, tiesu. Vai ir citas valstis, kas seko Japānas, piemēram, un ja jā, tad kuras? Austrālija vairāk kārt jau ir paziņojusi, kāda ir tās nostāja. Vai komisijai būtu pieņemams šāds risinājums? Lūdzu, kurš vēlas atbildēt? Um, thank you. Let me, let me... Lielas paldies. Mēģināšu atbildēt uz vairākiem jautājumiem. Un uz uh, dažiem varbūt Karlo uh, labāk pratīs atbildēt. Par Arēnas kundzes teikto Es neizteikšu komentārus par Beļģijas nostāju. Nu, tas ir Beļģijas un Beļģijas politiķu pārziņā. Es domāju, ka ir divi svarīgākie elementi. Vispirms atļaujas, kuras dod dalībvalstis uh, ar, un attiecībā uz valstīm, ar kurām mēs nevedīsim sarunas, bet par valstīm, uh, ar kurām mēs uh, vedam sarunas, jāsaka, ka mēs pārējam uz citu risinājumu. Tad, kad dalībvalsts ved divpusējās sarunas, tad mērķis ir iekļaut virkni izšķirīgi jautājumi. Protams, ka ne visus, bet svarīgākās izmaiņas. Un vispirms ir jābūt rīcības kodeksam, ir jāparaugās uz noteikumiem, kā tiek iecelti arbitrāžas tiesas tiesneši, ir jābūt pilnīgai caurskatāmībai un jābūt eh, noteikumiem, kas ļauj iet uz uh, multilaterālo tiesu. Tātad mēs te saskatām, zinām, konsekvenci, bet, uh, diemžēl, bieži vien ir ļoti grūti pieprasīt um, mazākai valstī piekrist šādai te um, strīdišķiešanas sistēmai, kas izmaksā ļoti dārgi. Bet um, Dalībvalsts eh, vedot šīs sarunas rīkojas saskaņā Eiropas Savienības politiku un viss tiek īstenot saskaņā Eiropas Savienības politiku. Es varu aizsargāt Beļģiju. Beļģija ir bijusi apņēmības pilna sarunās eh, gan padomē, gan arī eh, darba grupā, nodrošinot to, lai multilaterālā investīcija tiesa tik tiešām tiktu izveidota. Uh, un daudzas dalībvalstis atbalsta šo tiesu, un mēs esam pārliecināti, ka viņi vēlēsies piemērot šo risinājumu visiem līgumiem, jau esošajiem līgumiem, kas ir milzīga daļa mūsu darba, bet arī attiecībā uz eh, tiem līgumiem, par kuriem šobrīd tiek vestas sarunas. Protams, ka tiek paredzēta attiecīga klauzula. Tas nav perfekts risinājums, tas ir tikai pagaidu risinājums, cenšoties izveidot šādu multilaterālo investīciju tiesu. Maklākens kundzes eh, papildus jautājums ar priekšētāju. Vai ir kāds gadījums, kad jūs neļaujat dalībvalstī vest sarunas, uzsākt sarunas? Do you want to explain that? That's for Carlo. <laughs> Uz to atbildēs Karlo. Bieži vien, ja tas. Uh, bieži vien mēs parūpējamies par to, lai dalībās nepieprasītu atļauju uzsākot tādu, ko mēs neatļausim. Tātad uh, vispirms tiek iesniegta prasība neformāli un daudzos gadījumos mēs uh, liekam dalībvalstīm mainīt dažus noteikumus. Tātad uh, ja e, tiek iesniegta jau oficiālā prasība, mums ir ļoti maz laika, bet ir vairāk gadījumu, kad patiesībā dalībvalsts ir piemērojušās mūsu prasībām. Paldies, tad es atbildēšu uz Maklārkins kundzes jautājumu par e, izcelšanas procedūru. Te es nošķirtu investīciju uh, tiesu sistēmu un uh, daudz, tātad multilaterālu e, investīciju tiesu. Investīciju tiesas gadījumā ir jāvienojas Eiropas Savienībā ar partneru valsti. Un mums būs, teiksim, e, pieci Eiropas Savienības pārstāvi, pieci kanādieši, pieci pārstāvi no ne Eiropas Savienības valstīm. Mēs, piemēram, Kanādā esam vienojušies par šiem 15 cilvēkiem, Malmstrēms kundze ir arī solījusi parlamentam šajā ziņā, un mēs cenšamies panākt uh, pienācīgu procedūru, kas ļautu uh, īstenot šo iecāšanu. Mēs uh, organizējam caurskatām iecāšanas procedūru, un gal galā tiek, uh, šie cilvēki tiek iecelt ar padomas lēmumu. pēc skrīninga, un tātad mēs uh, raugāmies un smeļamies pieredzi no tādiem, piemēram, kā Eiropas Savienības tiesnešu iecelšana. Šis ir viens no jautājumiem, kā mēs varam nodrošināt pēc iespējas objektīvāku iecelšanas procedūru. Ļoti daudz uh, tiek darīts, un to mēs redzam arī uh, sarunvešanas direktīvās. Ja mēs paraugamies uz citām starptautiskajām tiesām, nu, jebkurā citā jomā, piemēram, starptautiskā krimināla tiesa, galvenais visās mūsdienīgās tiesās ir šāda uh, skrīninga sistēma, kur uh, tiesnešu kandidātus izskata komiteja vai komisija, kur, kur sastāvā ir uh, tiesneši ar pieredzi un, attiecīgi, viņi izskata šos kandidātus. Un mēs cenšamies rast līdzīgu sistēmu multilaterālajai investīciju tiesai, bet par to vēl jāvienojas. Tālāk jautājums par to, cik daudzas valstis ir ieinteresētas. Ja mēs to um, organizējam ANO ietvaros, tad mums uh, tie potenciāli visi ANO locekļi un Eiropas Savienība, piemēram, piedalās uh, mm, ceļošanas fondā. Un tad tas ir saistīts. Piemēram, um, aprīlī mums bija um, kādas uh, 16 valstis uh, um, Latvijas-Amerikas un uh, arī citas valsts. Jāsaka, ka Mēs vēl neesam vienojušies par to, kurā virzienā šai reformai būtu jāiet. Bet par to lielāka skaidrība būs novembrī. Mē, patiesībā mēs redzam, ka vairākām valstīm ir eh, viens un tās pašas bāžas, kas tiek paustas. Un, eh, nu, tas ir iekļaujošs process, un mēs uzskatām, ka mums būs nepieciešams vēl arī lielāks atbalsts šīm reformām. Pie tā mēs strādājam. Tālāk, kas attiecas uz uh, grafiku, tad. Uh, Darba grupa tieks divas reizes gadā. Un šāda tendence noteikti arī turpināsies 2018. un 2019. gadā, bet mēs runājam par to, kā varētu pātrināt šo procesu, lai būtu vairāk sanāksmi, tad, ja uh, ir nepieciešams uh, veikt vairāk tehniska darba, bet uh, tāpat kā citu starptautisku sarunu gadījumā tas aizņems vairākus gadus. Un, nu, es nevaru nosaukt konkrētus uh, datumus un skaidrus. Japāna ir iesaistīta, tā ļoti aktīvi iesaistīsies sarunās. Mēs eh, grasāmies arī eh, turpināt sarunas divpusēji. Tās būs noteikti diezgan smagas sarunas. Es domāju, ka uz pārējiem jautājumiem varētu atbildēt Karlo. Jā, interesantā lieta ar Japānu ir tāda, ka, runājot par noteikumiem un būtību, mēs esam ļoti labi virzījušies uz priekšu. Uh, Līdz ar to tagad vairāk jākoncentrējas uz šo strīdu izšķiršanu, bet esam tiešām ļoti priecīgi par to, cik tālu esam tikuši tieši noteikumu daļā, un tas notika atbilstīgi es izvēlētāju pieeja. Bija jautājums par Tevanu Hongkongu. Sākotnējais mērķis te bija nosekt lielāku Ķīnas reģionu, papildinot uh, nolīgumu, par kuru pašlaik arī ir sārunas ar Ķīnu. Investīcija nolīguma šīs sārunas ir pašlaik uh, vidū, tās ir sarežģītas. Ar Hongkongu Taivānu esam uh, diskusiju tādā agrākā stadijā, ir tādas sākotnējas sarunas. Līdz šim rezultāti ir labi, nu neesam vēl tikuši tik tālu, lai piedāvātu sarunu mandātu. Vispirms mums ir jāveic ietekmes novērtējums, un tad arī uz tā pamata um, vēlāk runāsim par mandātu. Bet jā, iecera ir papildināt investīciju attiecības, kāds vēlamies izveidot ar Ķīnu. Paldies! Liels paldies! Nu, ko tādējādi noslēdzam debats par investīcijām. Noteikti vēl paliksim saziņā. Liels paldies par to, ka ieradāties. Paldies arī jums, kolēģi, ka palikāt līdz sanāksmes beigām. Sākam rīt, pulkstens deviņos. Visiem jauku vakaru!